Um, ladies and gentlemen, I know one or two other colleagues are... Dāmas un kungi, tagad jau tojas svētki. Eh, un es gribētu sveikt eh, Bernatonis un eh, Barakauskas kungu. Un es lūkšu viņus izvērtēt Lietuvas prezidentūras laikā padarīto. Un šī ir bijusi ļoti ražīga e, prezidentūra, pozitīva. Varbūt e, ne viss ir pabeigts. Par datu aizsardzību es varbūt nerunāšu, jo tas ir uh, Eh, tā ir sāpīga tēma, bet Eiropas izmeklēšanas rīkojums un eh, nozieguma izdarīšanas līdzekļu konfiskācija ir pavirzījusies uz priekšu. Eh, Tātad es aicināšu tagad runātājs ieņemt vietas. Tātad vārds Bernatonis kungam. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, vispirms es gribētu eh, pateikties par iespēju informēt par Lietuvas prezidentūras rezultātiem. Lai gan eh, šī ir eh, Lietuvas pirmā prezidentūra Eiropas Savienības padomē, tomēr mēs esam daudz ko padarījuši visi eh, prezidentūras komandas dalībnieki strādāja pie tā, lai eh, jūlijā nosauktie mērķi būtu sasniegti. Eh, šos mērķus nevarētu sasniegt bez Eiropas institūcijas palīdzību, tāpēc es gribētu pateikties parlamentam un arī deputātiem, īpaši šai komitejai, par sadarbību prezidentūras laikā. Un es esmu pārliecināts, ka mēs varēsim nodrošināt eh, likumdošanas procedūru, kas strādā ātri un ir godīga un objektīva. Es ceru, ka jūs neesat vīlušies eh, ar rezultātiem. Prezidentūras laikā mums bija trīs galvenie mērķi tātad uh, atklātas, uzticamas un pieaugošas Eiropas veidošana. Mēs uh, veicinājām pasākumus, kas atjauno uzticību Eiropas Savienībai, uzlabo ekonomiku un tirgu un stiprina ekonomisko un monetāro uh, savienību un stiprina Eiropas Savienības finansu intereses un arī mēs strādājam pie pamattiesībām. Daudz kas tika darīts, lai nostiprinātu attiecības ar trešajām pusēm, īpaši austrumu partneru attiecību valstīm. Viens no horizontāliem mēķiem bija uzticama Eiropa ar stabilām finansēm un efektīvu ekonomikas vadību. Mēs strādājam, lai nostiprinātu pilsoņu uzticību brīvībai, eh, drošībai un eh, tiesiskumam. Visintensīvāk mēs strādājām pie eh, drošības, tātad Eiropas finanšu interešu nodrošināšanas un Šeit bija jau esošās iniciatīvas, kā arī jaunās. Un šeit mēs arī strādājam pie eiro un citu valūtu aizsardzības pret viltošanu. Mēs uzskatām, ka šis instruments ir īpaši svarīgs eiro un citu valūtu nodrošināšanai pret viltošanu. Šī iniciatīva ir svarīga prezidentūrai arī no mūsu valsts interešu viedokļa, un mēs e, e, priecājamies par to, ka oktobrī izdevās panākt vienošanos e, padomē. Mēs domājam, ka sarunas būs konstruktīvas, un mēs varēsim panākt vienošanos pirmajā lasīmā. Vēl viena svarīga prezidentūras prioritāte ir direktīva par Eh, noziedzīgu organizāciju aktīvu konfiskāciju un lietošanu sabiedrības labā. Ir panākta vienošanās ar parlamentu par šo priekšlikumu, un eh, šī priekšlikuma apstiprināšana ir ļoti svarīga, lai padarītu noziedzību neizdevīgu. Lai gan bija institūcijām atšķirīga nostāja, uh, Mēs tomēr priecājamies par to, ka izdevās eh, panākt kompromisu. Mēs gribētu pateikties Lībe komitejas referentei ehm, Makavei kundzei par to, ka viņa palīdzēja atrast eh, kopīgu risinājumu. Pēc gandrīz divu gadu sarunām ar Eiropas parlamentu ir beidzot panākt vienošanās par Eiropas eh, rīkojumu eh, kriminālu tiesiskajos jautājumos, un eh, tātad kopā mēs esam izveidojuši sistēmu, kas balstās uz eh, savstarpējo atzīšanu un sadarbību starp valstīm, kas ir ļoti svarīgi izmeklēšanai. Es gribētu pateikties Libe komitejas referentei eh, par sadarbību, meklējot eh, vienošanos par eh, tekstu, un es ceru, ka direktīva tiks pieņemta tuvākajā nākotnē. Lietuvas prezidentūras laikā arī sākās trīspusējās sarunas par priekšlikumu Eiropas eh, parlamentu un padomes eh, direktīvai par kriminālu sankcijām pret tirgus manipulācijām un vienošanos starp tirgus dalībniekiem. Un parlaments eh, kopā ar padomi turpina sadarbību un mēs esam apmierināti ar panākumiem savas prezidentūras uh, laikā un gribētu pateikties komitejai par konstruktīvismu un eh, darbu risinājumu meklēšanā. Mēs esam pārliecināti, ka izdosies panākt vienošanos par svarīgākiem elementiem. Prezidentūras laikā mēs veltījām daudz uzmanības Eiropas eh, kriminālu tiesību eh, aģentūras veidošanai Un arī e, tika strādāts pie Eiropas prokuratūras veidošanas. Oktobrī e, tieslietu ministri diskusijā e, atbalstīja Eiropas prokuratūras veidošanu, bet viņi uzstāja, ka šeit vēl ir vajadzīgas tālākas diskusijas. No eh, priekšlikuma iesniegšanas mēs esam strādājuši pie vairuma jautājumu, tātad pie eh, struktūras un kompetences. Un, lai gan vēl ir pār agru teikt, ka drīz eh, kopīgā juridiskā sistēma būs pabeigta, tomēr dažas Eiropas prokuratūras iezīmes jau veidojas, un kopā ar Eiropas komisiju un e, juridisko akadēmiju mēs organizējām kopīgu konferenci. Es domāju, ka nākotnē būs vajadzīgs arī e, ņemt vērā valstu parlamentu apsvērumus. Decembra padomē arī ministri skatīja šo jautājumu, un es esmu pārliecināts, ka 20 e, 7. Eh, novembra eh, paziņojumā arī ir minēti šie pozitīvie momenti. Mēs arī eh, skatījām jautājumu par Eurojust, tātad aģentūru sadarbībai krimināla tiesību jautājumos. Tā kā pārrobežu noziedzība pieaug, tad Eurojust ir jābūt efektīvai iestādēji Diskusijas sākās septembrī par pirmajām trijām nodaļām eh, regulā par Eurojust un mēs eh, ceram, ka eh, šim darbam būs veiksmīgs turpinājums. Tā kā Stokholmas programmā ir minētas pilsoņu intereses un vajadzības, un šis ir Eiropas pilsoņu gads, tad prezidentūra veltīja eh, daudz uzmanības eh, arī pilsoņu tiesībām, vienlīdzībai starp dzimumiem un diskriminācijas novēršanai. Ir panākta vienošanās par jaunām finansu programmām, tiesību un vienlīdzības eh, veicināšanai. Mēs esam apmierināti, ka eh, padome un parlaments panāca eh, vienošanos par šiem priekšlikumiem 5. Eh, novembrī. Un sadarbība starp šīm divām institūcijām nodrošināja panākumus. 10. decembrī plenāra sēdē parlaments apstiprināja šos priekšlikumus un vakar 16. padome oficiāli apstiprināja šos priekšlikumus. Tātad es gribētu pateikties eh, parlamentam par konstruktīvu atbalstu. Un tā kā Eiropas eh, pilsoņu gads tuvojas beigām, tad eh, tiek tika apstiprināts arī ziņojums par Eiropas pilsoņu eh, gadu, uzsverot nepieciešamību labāk informēt pilsoņus par viņu tiesībām un eh, nodrošināt, lai pilsoņi varētu bez nevajadzīgiem šķēršiem šīs tiesības īstenot. Un ir minēti arī tādi mērķi kā brīva eh, pārvietošanās Eiropas Savienībā, eh, atbalsts neaizsargātajām grupām un eh, pilsoņu iespējas piedalīties demokrātiskajos procesos. Tajā pašā laikā ir jāsamazina birokrātija. Un arī Eiropas uh, pilsoņu uh, gada noslēgumu pasākums tika organizēts uh, Viļņā uh, un Lietuvas parlamentā 12. un 13. decembrī notika konference, kā padarīt katru gadu par pilsoņu gadu. Un konferencē tika apskatīts šajā gadā sasniegtais un arī vadlīnijas tālākajam darbam. Pēc Lietuvas iniciatīvas uh, austrumu eh, partnerības eh, nevaldību eh, nevalstiskās organizācijas arī piedalījās kā novērotāji šajā pasākumā, un viņi piedalījās arī diskusijās un apskatīja perspektīvas, kādas ir dalībai Eiropas Savienībai. Arī turpinās darbs pie Eiropas Savienības pievienošanās eh, pamatiesību un brīvību konvencijai. Lietuvas eh, prezidentūra lūdza no Eiropas tiesas atzinumu eh, par šo projektu par pievienošanos konvencijai. Prezidentūra nosūtīja Redingas kundzei vēstuli lūdzot Eh, informēt par iekšējām regulām, tātad, eh, un komisija atbildēja, ka oficiāla atbilde tiks dota tikai pēc tiesas eh, atzinuma, tiesas lēmuma, tomēr darbs pie regulām turpinājās. 2. decembrī padome izdeva divus slēdzienus par pamattiesībām Pirmā grupa vērtēja Eiropas eh, pamatiesība aģentūru un prezidentūra eh, savukārt lietoja šos datus, lai sagatavotu priekšlikumus tālākam darbam. Aģentūras eh, darbs tika vērtēts pozitīvi un arī tika secinājumos e, iekļautas e, rekomendācijas, kā uzlabot aģentūras darbu un sadarbību ar institūcijām un dalību valstīm. Padomes e, galīgie secinājumi, ko gatavo decembrī, attiecas uz cīņu pret naida radītiem noziegumiem un ir paredzēts izstrādāt īpašus priekšlikumus cīņai pret eh, šiem naida noziegumiem Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Eh, prezidentūra eh, sarīkoja konferenci kopā ar pamatiesību aģentūru, un konferences rezultāti ir pamats padomjas secinājumiem Šajos secinājumos ir atsauce uz Eiropas vēsturisko atmiņu un visiem e, kara noziegumiem un totalitāro režīmu noziegumiem, kas ir izdarīti Eiropā. Nākamais prezidentūras mērķis ir augoša Eiropa. E, šeit īpaša uzmanība tika veltīta pasākumiem, kas veicina ekonomisko attīstību Dāta aizsardzības reforma pakete ir ļoti e, svarīga un sarežģīta iniciatīva. Šeit mērķis ir nodrošināt e, cilvēka e, tiesības un veicināt ekonomisko pieaugumu. Dāta aizsardzības reforma pakete ir viena no galvenajām Lietuvas prezidentūras prioritātēm. Turpinot uh, īrijas e, kolēģu darbu. Mēs strādājām pie šī jautājuma gan ekspertu, gan politiskā līmenī. Un datu aizsardzības reforma tika e, skatīta un iekļauta visās uh, tieslietu un iekšlietu padomas sanāksmēs. To apsprieda arī uh, ministri jūlijā. Decembrī padome apsprieda vienu no svarīgākajiem elementiem priekšlikumā par datu aizsardzību. Tātad šeit ir runa par vienas pieturas aģentūru. Un prezidentūra eh, mēģināja pēc iespējas panākt kompromisu Es gribētu uzsvērt, ka pēc oktobra ministru padomes tika darīts viss, lai panāktu vienprātību eh, par vienas pieturas aģentūras eh, modeli, jo tas ir viens no eh, svarīgākajiem vēl neatrisinātajiem jautājumiem. Lai gan notika intensīvs darbs, tomēr vēl ir daži elementi, pie kuriem ir jāturpina eh, strādāt. Un eh, tika minēti juridiski jautājumi, piemēram, fakts, ka šī vienas pieturas aģentūra apgrūtinās pilsoņu situāciju un pamatiesību aizsardzību. Tāpēc ministri vēl negrib steigties ar lēmumu Mēs visi piekrītam, ka datu aizsardzības reformai ir jābūt, tomēr šī reforma ir svarīga un tāpēc ir jābūt kvalitatīvai regulai, kam ir pievienotā vērtība ilgstošā laikā un kas arī nostiprina Eiropas uzņēmumu situāciju, bet šeit mēs nedrīkstam upurēt mūsu pilsoņu tiesības. Šis eh, jautājums būs svarīgs arī nākamajai Grieķijas prezidentūrai, un es ceru, ka Grieķijas prezidentūra varēs pēc iespējas ātrāk eh, pabeigt šo darbu. Eiropas parlamentam jau ir mandāts sarunām ar padomi. Un pēdējais, bet nemazāk svarīgais prezidentūras prioritātēs ir atklāta Eiropa. Ir svarīgi ka eh, neskatoties uz izaicinājumiem, Eiropa paliek atklāta. Mēs eh, veidojam sadarbību ar austrumu partnerības valstīm oktobrī Eiropas dalību valstu un austrumu partneru valstu eh, iekšlietu un tieslietu ministri tikās un runāja par šo prioritāti un tika pieņemta kopīga deklarācija par to, kā eh, veicināt tālāk eh, sadarbību starp Eiropas Savienību un partneriem. Eh, šī pirmā sanāksme bija ļoti svarīga gan Eiropas Savienībai, gan partneru valstīm. Mēs ceram, ka šādas sanāksmes būs regulāras. Jūlijā es nu, nosaucu Lietuvas prezidentūras prioritātes Eiropas Savienības padomē un teica, ka prezidentūrai vajadzēs varbūt strādāt pie jautājumiem, kas nav darba kārtībā, bet kas var būt svarīgi. Šeit ir runa par uh, Nacionālās drošības aģentūras ASV informācijas vākšanas programmu, par kuru ir atklāta informācija Un šeit arī ir jautājums par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Mēs augstu vērtējam faktu, ka Eiropas parlaments ir nobežījies par Eiropas pilsoņu e, tiesībām, īpaši ņemot vērā šo elektronisko kontroli, par kuru tika ziņots. Un arī ir eh, jāturpina strādāt ar Eiropas, eh, pie Eiropas Savienības un ASV darba grupu šajos jautājumos. Un ir svarīgi, lai ASV ņemtu vērā šīs eh, bāžas un izturētos pret Eiropas pilsoņiem līdzīgi kā pret saviem. Un Ir bijušas vairākas diskusijas par ASV politikas reformu, tātad Eiropas Savienības un dalību valstu ieguldījums ir ļoti svarīgs, un tas tika apstiprināts e, decembrī padomas sēdē, un e, tagad ir e, iesniegts ASV. Ir svarīgi turpināt dialogu un izvērtēt pasākumus, kurus var lietot Mēs arī ņemam vērā, ka Stokholmas programma nosaka vadlīnijas, un šī programma beigsies nākamajā gadā, tātad tieslietu un iekšlietu ministri tiekoties jūlijā Viļņā, sāka politisku diskusiju. Dalību valstīs eh, arī tika lūgtas sagatavot priekšlikumus tieslietu un iekšlietu jautājumos. Lietuvas prezidentūras laikā šīs diskusijas turpinājās ekspertu līmenī, un arī decembrī ministri runāja par šo jautājumu padomē. Un eh, šeit eh, padarītie, eh, padarītie darbi tiks nodoti tālāk Grieķijai. Mēs ceram, ka diskusijas gan padomē, gan parlamentā būs eh, ļoti eh, liederīgi, lai veicinātu eh, tālāk vadlīniju izstrādi iekšlietu un tieslietu jautājumos. Īsumā par iniciatīvām, kas veicina ekonomisko attīstību. Padome apstiprināja nostāju par Eiropas kontu, uh, saglabāšanas rīkojumu un turpinājās diskusijas ekspertu līmenī par maksātnespējas regulāciju. Padomē izdevās noteikt vadlīnijas tālākām diskusijām decembrī. Padome apstiprināja kopīgu e, nostāju par Briseles viens regulu un arī turpinājās diskusijas par kopīgo tirdzniecības līkumu. Deputātu kungi, tie ir galvenie jautājumi, pie kuriem Lietuvas prezidentūra ir strādājusi. Tomēr mēs arī strādājam vēl pie citiem jautājumiem savas prezidentūras laikā un eh, šis eh, pēdējais pusgads eh, ir tālāk veicinājis sadarbību starp dalību valstīm un iniciatīvām. Prezidentūras grupas vārdā es gribētu vēlreiz pateikties jums visiem par sadarbību un palīdzību šajā laikā, un es ceru, ka prezidentūras, prezidentūrai beidzoties nebeigsies mūsu sadarbība un ka nākamā prezidentūra turpinās mūsu e, iesākto darbu. Un tagad es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Jā, patiešām tas ir e, tāds visaptverošs prezidentūras ziņojums, taču e, diskusija nav galā, jo es vēl lūkšu izteikties arī Barakauskas kungu. Labadiena visiems! Man labai malonu būti Europarlamente Labdien! Man ir liels prieks šodien atrasties šeit, un paldies priekšsēdētāji par man doto vārdu. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, Lība komitejas locekļi, dāmas un kungi! Es vēlos turpināt mana kolēģa prezentāciju attiecībā uz tieslietu un iekšlietu jomā paveikto. Tomēr, pirms es to daru, es vēlētos no sirds pateikties Eiropas parlamentam un jo īpaši šai komitejai, kas ir galvenā parlamenta komiteja. Vēlos pateikties referentiem par konstruktīvo un, kas ir jo svarīgāk, produktīvo sadarbību Iesākumā runāšu par horizontālajiem jautājumiem, jo īpaši attiecībā uz jauno daudzgadu finanšu schēmu, kas ir paredzēta 2014. līdz 2020. gadam. Mēs esam strādājuši pie četrām regulām iekšlietu jomā. Mūsu sarunas un trialoga kārtība pēdējiem sešiem mēnešiem ir bijusi ļoti piesātināta un darbs vēl turpinās. Man ir prieks, ka esam panākuši vienošanos par finanšu pasākumiem, kas ir, sākušie, kas ir saistīti ar I finanšu drošību, kā arī tuvojamies darba beigām pie regulām. Godātie Lībe komitejas deputāti, es vēlētos pateikties par to, ka pēdējās vienošanās par šiem dokumentiem ir tikušas panāktas jau šonadēļ. Tas nodrošinās to, ka nebūs šķēršļu iekšlietu jautājumu finansēšanai nākamā gada beigās. Kā jau mans kolēģis norādīja, balstoties uz padomes secinājumiem, mēs esam sākuši politiskas diskusijas par strateģiskām vadlīnijām, lai turpmāk veidot Eiropas Savienības politiku iekšlietās un tieslietās. Neatkārtojoties sacīšu, ka lielākā daļa dalību valstu uzskata, ka ir nepieciešams saskaņot nākotnes politisko programmu ar finanšu ciklu, jo īpaši nosakot strateģiskās un politiskās prioritātes šajā jomā, jo īpaši ir jāuzsver parlamenta loma šajā procesā, ir acīm redzami, ka strateģiskās vadlīnijas tiekšliet, tieslietās un iekšlietās, ko padome plāno pieņemt nākamā gada jūnijā, atspoguļos kopīgo padomes, parlamenta un komisijas nostāju. Viena no galvenajām Lietuvas prezidentūras prioritātēm - veidojot atvērtu, uzticamu un augošu Eiropas Savienību, sienu... ir efektīva Eiropas Savienības ārējo robežu aizsargāšana un uh, Ņemot to vērā, mēs esam izstrādājuši viedo robežu likumdošanas pakotni, ārējo robežu pārvaldībai vajadzētu nodrošināt vienkāršu un efektīvu robežu šķērsošanu, kā arī gādāt par labvēlīgiem noteikumiem trešo valstu pilsoņiem. Te pašā laikā robežu kontrolai ir jākalpo efektīvi, lai cīnītos ar dažādiem noziedzības veidiem, tostarp terorismu, nelegālo migrāciju un pārrobežu noziegumiem. Tāpat mehānismiem ir jāsekmē kopējā iekšējā drošība Eiropas Savienībā. Darba grupa, kas padomē ir atbildīga par robežu jautājumu, ir noslēgusi pirmo lasījumu priekšlikumam attiecībā uz ierašanās un aizbraukšanas sistēmām. Līdz ar to jaunā prezidentūra varēs turpināt šo darbu, balstoties uz atjaunināto tekstu. Padomi ir panākusi progresu citu dokumentu izpētē, proti attiecībā uz reģistrēto ceļotāju programmu. Mēs e, turpināsim strādāt pie dažādiem saistītiem jautājumiem ar partneriem no Grieķijas. Vēl viens būtisks jautājums robežu darba grupā ir regula attiecībā uz ārējo jūras robežu novērošanu Frontex koordinētās sadarbības kontekstā. Šai regulai ir jākļūst par efektīvu instrumentu, jo īpaši attiecībā uz situācijas uzlabošanu vidusjūras reģionā. Man ir prieks par to, ka prezidentūrai ir izdevies panākt vienošanos par vienotu pieeju pagājušās nedēļas koreper sanāksmē. Rezultātā tika panākts mandāts sarunām ar Eiropas parlamentu un man ir prieks e, norādīt, ka pirmā neformālā trialoga sanāksme notika jau šodien. Es ceru, ka kompromiss par šo priekšlikumu tiks panākts vienkārši un bez kavēšanās. Šajā kontekstā vēlos sacīt arī to, ka, lai izvairītos no traģēdijām, ko mēs nesen pieredzējām netālu no Lampedūzas salas, Mēs kopā ar Eiropas komisiju esam izveidojuši darba grupu vidusjūras reģionu jautājumiem, atbilstoši padomas norādījumiem 24. un 25. oktobrī darba grupa ir analizējusi traģēdijas cēloņus un ir izstrādājusi rīcības plānu, lai pārvaldītu un uzlabotu situāciju. Mēs ceram, ka šīs nedēļas padome arī uzlabos šo darbības plānu. Vēl viena mūsu prezidentūras prioritāte bija likumdošanas centieni saistībā ar legālo migrāciju. Mums ir prieks, ka esam panākuši vienošanos par sezonālo darbinieku direktīvu. Tās īstenošana ne tikai novērsīs šo darbinieku eksploatēšanu Eiropas Savienībā, bet arī gādās par iniciatīvām un garantijām, lai pagaidu uzturēšanās nekļūtu par pastāvīgu uzturēšanos. Mēs esam panākuši ievērojumu progresu arī sarunās uh, par darbiniekiem, kas tiek pārsūtīti starp uh, vienu uzņēmumu ietvaros. Mēs ceram, ka esam radījuši pietiekamu pamatu, lai Grieķijas prezidentūra varētu turpināt darbu pie šī dokumenta. Augsti kvalificēti darbinieki var ievērojamu labumu sniegt visas Eiropas Savienības ekonomiskajai un sociālajai izaugsmai. Ierosinājums eh, dokumentam attiecībā uz studentiem un pētniekiem ir ļoti sarežģīts, un tas skar daudzus eh, sabiedrības dzīves aspektus, tāpēc ir nepieciešams turpināt diskusijas par vairākiem direktīvas punktiem padomē. Mūsu prezidentūras laikā mēs turpinājām darbu, uh, lai risinātu migrantu plūsmas radīto spiedienu dalību valstīs. Padome koncentrēja savus centienus uz Sīrijas bēgļiem un Lampedūzas situāciju. Mēs turpinājām arī dialogus ar trešajām valstīm saistībā ar migrāciju un sarunas attiecībā uz mobilitātes partnerību ar Tunisiju ir pabeigtas, tāpat ir parakstīta deklarācija ar Azerbaidžānu, iekšlietu un tieslietu padomē pirms dažām dienām. Runājot par Schengens jautājumiem, vēlētos runāt par diviem aspektiem. Iekšlietu un tieslietu padome pēc Lietuvas prezidentūras iniciatīvas pieņēma savus secinājumus saistībā ar brīdinājumiem atbilstoši regulas 19 872 006 regulas noteikumiem par CIS-2. Šo secinājumu īstenošana uzlabos datu kvalitāti, kas tiek augšu pielādēta sistēmā, un nodrošinās efektīvāku politisko sankciju īstenošanu, ierobežojot trešo valstu pilsoņu pārvietošanos Schengens zonā. Padome skāra mūsuprāt, svarīgu jautājumu, proti Schengenas akī piemērošanu Bulgārijai un Rumānijai. Ņemot vērā vairākuma viedokli padomē, Lietuva ierosināja diskutēt par iespējām paplašināt Schengenas jomu, pamatojoties uz pakāpenisku robežu kontroļu likvidēšanu. Diemžēl man ir jāteic, ka decembra padomē tuvojoties, ir kļuvis skaidrs, ka vienprātīgās pozīcijas, kas ir nepieciešama šim lēmumam, varētu vēl nebūt. Pēc diskusijām par šo jautājumu tika izveidota vienota Bulgārijas un Rumānijas deklarācija, kas ir iekļauta padomas protokolā, un padomas secinājumos norādīts, ka pie šī jautājuma ir jāatgriežas tuvākajā nākotnē un jādiskutē par iespējām to risināt divu posmu stratēģijā. Vēlos pievērsties iekšējās drošības un terorisma apkarošanas jautājumiem pēc intensīvām diskusijām par Eiropolu regulas projektu. Mēs diskutējām pirmajā lasījumā un nācām klajā ar kompromisa tekstu šīs regulas būtiskākajām nodeļām. Šis teksts kalpos par labu pamatu turpmākajām sarunām. Lielākā daļa dalību valstu padomē pauda savu nostājo šī gada jūnijā, proti, ka komisijas priekšlikums apvienot Eiropolu un Eiropas policijas akadēmiju nebija pietiekami pamatots, un eh, padome neatgriezās pie šī jautājuma un nolēma nediskutēt par regulas jautājumiem saistībā ar Eiropolu un Cepolu apvienošanu. Es vēlos atsevišķi pievērsties šim jautājumam. Kā jau jūs zināt, apvienotā karaliste ir pieņēmusi lēmumu no 2014. gada neatjaunot līgumu par cepolu mītnes izmantošanu Bremshilā. Lietuvas prezidentūra tāpēc bija spiesta strauji reaģēt uz situāciju un meklēt te iespējamos risinājumus, kas nodrošinātu CEPOL, jeb Policijas akadēmijas darbības nepārtrauktību. Iekšlietu un tieslietu padome 8. oktobrī nāca klajā ar dalību valstu vienošanos par to, ka pēc tam, kad CEPOL būs izvācies no tās mītnes Bremshilā, par jauno akadēmijas mītni kļūs Budapešta Ungārijā. Mans kolēģis Ungārijas iekšlietu ministrs vakar iepazīstināja jūs ar plašu informāciju par šo jautājumu un iespējam pārcelt cepalu mītni uz Budapeštu. Pamatojoties uz šo vienošanos 25 dalību valstis ierosināja likumdošanas iniciatīvu 13. novembrī ar priekšlikumu grozīt padomas lēmuma 4. pāntu attiecībā uz cepolu. Kā jau jūs zināt, šo, šo projektu vajadzēs akceptēt ar vienotu padomas un parlamenta lēmumu. Es patiešām ticu, ka cepola nepārtrauktas darbības nodrošināšana ir mūsu kopīgajās interesēs. Godātie komitejas locekļi, es ceru uz konstruktīvu padomas un parlamenta sadarbību, un ceru, ka vienošanās par šo jautājumu tiks panākta nākamā gada aprīlī vēlākais. Vēl kāds eh, likumdošanas priekšlikums, kas ir būtisks. Lielākajai daļai dalību valstu ir PNR direktīva. Šie dati ir svarīgi cīņai pret terorismu un organizēto noziedzību, nodrošinot efektīvu prevenciju Aizvien vairāk dalību valstu tāpēc ir, sāku, ir sākušas izmantot savas PNR sistēmas, bet ir acīm redzams, ka mums ir nepieciešams konsekvents Eiropas līmeņa regulējums, kas nodrošinātu efektīvu policijas sadarbību un izveidotu pietiekamus datu aizsardzības pasākumus. Es ceru, ka šie apstākļi tiks pienācīgi ņemti vērā pirms sarunu sākuma par šo būtisko iniciatīvu. Tālāk pievērsīšos kiberdrošības jautājumiem. Lietuvas prezidentūras laikā Liela uzmanība tika pievērsta kiberdrošības jautājumiem un cīņai pret noziegumiem kibertelpā. Padomi ir vienojusies par uzraudzības mehānismu, lai kontrolētu situāciju kiberdrošības jomā. Mēs esam risinājuši kiberdrošības jautājumus vairāk nekā vienu reizi prezidentūras laikā un runājuši par to divpusējās sarunās ar mūsu strateģiskajiem partneriem. Terorisma apkarošanas jomā decembra sākumā padome diskutēja par tā saucamo ārvalstu terorismu un personām, kas atgriežas, jo īpaši Sīrijas gadījumā. Un padome nolēma, ka pasākumiem šajā jomā vajadzētu koncentrēties pirmām kārtām uz profilaksi, uz uh, tieslietu un kriminālo sadarbību ar citām valstīm. Uh, Padoma ir norādījusi, ka, lai noteiktu šo ārvalstu terorismu, izcelsmes vietas ir ļoti būtisks e, optimāls esošo PNR sistēmu pielietojums, kā arī jaunas PNR sistēmas veidošana, tāpat arī otrās paaudzes Schengens informācijas sistēma. Priekšsēdētāji, Liba komitejas locekļi, dāmas un kungi, Paldies par uzmanību un konstruktīvo sadarbību mūsu prezidentūras laikā. Esmu izjutis lielu atbalstu no jūsu puses. Mums būs tas prieks tikties ar jums, eh, mums bija tas prieks tikties ar jums Viļņā, un mans kolēģis, eh, tieslietu ministrs un es esam gatavi uzklausīt jūsu komentārus un jautājumus. Vēlreiz pateicos. Es jums arī pateicos eh, par šo kopsavilkumu. Un, un uh, runātāju sarakstā ir vairāki deputāti. Kolēģi, mums ir atlikusi tikai pusstunda. Vai jūs varētu lūdzu izteikties īsi, lai dotu iespēju ministriem arī atbildēt? Vispirms uzklausīsim vairākus kolēģus un tad uh, dosim vārdu mūsu viesiem. Es ceru, ka tas visiem ir pieņemams. Pirmais manā sarakstā ir Flotras kundze. Please. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir trīs jautājumi. Pirmais par uh, cipu uh, slepenajiem cietumiem Eiropas teritorijā. Es plenārsēdē jūlijā uh, vērsos pie jūsu prezidentes, uh, lai izmantot šo jūsu valsts prezidentūras iespēju un lai uh, Eiropas Savienība spērtu uh, izlēmīgu soli uh, patiesības un tiesiskuma vārdā šo programmu kontekstā. Nekā valsts, nekā prezidentūra jūs šo iespēju nesat izmantojuši, un pēc uh, Polijas prezidenta um, paziņojumu, jo Eiropas cilvēktiesību tiesā uh, Polija tika uzklausīta attiecībā uz diviem uh, iesniegumiem, kas tika iesniegti no jūsu valsts. Tātad Polijas eh, prezidents teica, ka ja Varšavas eh, viesnīcā kāds cipa aģents vardarbīgi izturas pret kādu, vai jūs eh, vērsīsieties pret to tiesā? Tātad, eh, proti, eh, ir šī faktu atzīšana, bet vai neatzīstat atbildīgi, vai tā ir jūsu pieeja arī šim jautājumam? Otrais jautājums. Lietuvas parlaments ir pieņēmis priekšlikumu, kas eh, ievieš administratīvas sankcijas morāls vērtību nomēlnošanai, lai sankcionētu publisku pasākumu organizators, kas ir pretēji morāls principiem. Ko jūs gatavojaties darīt, jo mēs uzreiz domājam par LGBT kopienas pārstāvjiem. Vai tas ir šī teksta mērķis, un ja nē, tad kāds tas ir? Treškārt, un jūs eh, jau runājat par to, ka padome nepanāca mandātu par datu aizsardzību, tas ir būtisks likumdošanas akts. Albrehta kungs eh, tiešām ir aktīvi strādājis Un uh, tagad šīs uh, lēmuma trūkums uh, neļauj viņam panākt labu rezultātu sarunās ar padomi. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai aizstāvētu Eiropas pam pilsoņu pamatiesības. Paldies. Thank you. Uh... Paldies. Remera Lopes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Lietuvas tieslietu ministram. Uh, par sniegto informāciju un um, atzinīgi vērtēja visu Lietuvas prezidentūras laikā pārņa, pār, sasniegto. E, tiešām žēl, ka arī datu aizsardzības pakotni nebija iespējams noslēgt. Parlaments šajā jautājumā darīja visu, kas bija tā spēkos, lai šajā sasaukumā arī vēl datu aizsardzības programmu varētu noslēgt, bet uh, bija jākonstatē, ka padome ļoti stingri turējās pie savas pozīcijas. Kāpēc Lietuvas prezidentūrai neizdevās uh, šo jautājumu noslēgt? Tas ir ļoti svarīgs jautājumu loks. Uh, iekšlietu ministrs runā arī par pasažieru datu reģistriem, jeb PNR tādas ir, eh, tā ir viena lieta, bet jūsu darbs būtu bijis datu aizsardzības pakete noslēgt. Un kamēr tas nav noslēgts, joprojām pastāv problēma, kas nav atrisināta. Šis jautājums ir ļoti svarīgs parlamentam, tāpēc vēlreiz atkārtošu šavu jautājumu, kāpēc šī datu aizsardzības pakete iestrēga padomē. Un tagad jautājums iekšlietu ministram. Uh, Jūs um, uh, īstenojāt rīcības plānu attiecībā uz uh, vidusjūru, tur ir uh, padomas secinājumi, vai jūs varētu mums vairāk pastāstīt par šo rīcības plānu? Tātad tas tiek uh, gaidīts no vidusjūras darba grupas, lai nevinu būtu šādas katastrofas, kā tā kā tas jau divreiz bija Lampedūzā, un kā izskatās ar uh, mobilitātes nolīgumu ar Tunisiju. Paldies! Thank you. Cīpels kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Cīpels kundze, es atvainojos. Um, gan ministru runās, iepriekš Barnutonis kunga runā, es daudz dzirdēju par ekonomiku, par uh, kriminālu vajāšanu un mazāk par pamattiesībām un demokrātijas aizsardzību. Un man godīgi jāsaka, uh, ka es tad sāku domāt, kas tad Eiropas Savienībā un mūsu dalībvalstīs vispār notiek. Uzsvēršu vairākus punktus. Jūs runājāt par naida noziegumiem un darījāt to pamatoti. Bet man ir jautājums, un tas nav jums konkrēti kā padomas prezidentūrai, bet arī jums kā padomas dalībvalstī. valstī vai labējie ekstrēmisti un labēji populistiskas partijas eh, nejūtas tā kā pagodinātas un atzītas. Eh, ja mēs redzam, ka ir Vācijas iekšlietu ministrs, kurš eh, runā par pilnīgi pārspīlētiem datiem par Romu ieceļošanu, kurš atkal saka, ka viņiem ir jāatgriež savās mājās, Un savukārt eh, dažās kopienās un mājās, eh, es atvainojos valstīs, Ungārijā un Bulgārijā, eh, nav uh, juridiska, bet praktiska minoritāšu uh, izstumšana, proti romiem un citām mazākumtautībām nav pieeja dažādiem pakalpojumiem, piemēram, dzīvojumiem, platībām. Uh, Domājot par korupciju un par politisko un juridisko rīcību dalību valstīs un par to, ka minoritāšu tiesības, piemēram, Horvātijā un arī citās valstīs, tiek ierobežots, tad man ir jautājums jums, ko padome dara, tad, kad parādās šādas ziņas. Otrais punkts - krimināla vajāšana. Pagājušajos gados, un jūs to arī minējāt, ka arī jūsu prezidentūras laikā daudz kas tika iesākts, lai uh, vienkāršot kriminālu vajāšanu, bet uh, nekas daudz nav darīts, lai uh, nodrošinātu tieslietu ietvara vienkāršošanu otrā pusē, prot, lai aizsargātu apsūdzētos procesālās tiesības, lai viņiem nodrošinātu. Man vienmēr tas satrauc, uh, Eh, tas, ka, kad eh, diskusijās tiek runāts, ka viedās robežas ir, eh, mēs esam gatavi finansēt ar lielām summām, bet tad, kad runa par procesuālajām tiesībām, par juridisko palīdzību, apsūdzētajiem, tad vienmēr tiek runāts par budžeta situāciju un krīzi, lai pateiktu, ka šeit neko vairāk nevaram darīt. Īpaši ievērojams man uh, Um, šķita izteikums par datu aizsardzību, proti, ka nevajagot pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Nu, tad es īsti nesaprotu, jo es pieņemu, ka tieši padome uh, pirms komisijas priekšlikuma izstrādāšanas uh, gan kā padome kopumā, gan kā dalībvalsts ir iesaistīta. Bet vismaz tikpat ilgi kā parlaments padomu jau diskutē, un no tā, ko mēs dzirdam, Mēs saprotam, ka tās nav jaunas diskusijas. Visu laiku vienkārši tiek atkārtots tas, kas jau ir iepriekš pateikts debatēs. Un es uzskatu, ka mums kā Eiropas Savienībai beidzot vajadzētu rādīt labāko piemēru. Man ir iespējas, ka mūsu draugi otrā Atlantijas okeāna pusē vienkārši smējas vēders turēdam. Viņi jau daudz vairāk diskutē par efektīvu datu aizsardzību nekā mēs Un šeit mums nevajadzētu vairāk vilcināties, vajadzētu pieņemt labu lēmumu, un tas, kas eh, ir iesākts, to vajadzētu arī pabeigt un īstenot. Un pēdējais punkts, tas attiecas arī uz NSA. Jūs esat eh, pauduši bažas no Eiropas puses, bet godātie ministri, jautājums jau eh, nav par ASV slepeno dienas darbību vien, Mums jādomā arī par to, kas notiek tepat mūsu valsts starpā Eiropas valstīs, kā Eiropas valsts slepenie dienesti izturs pret pilsoņu tiesībām. Un tad man ir jautājums, vai ir diskusijas par to, kā tur mēs varētu paredzēt skaidrāks noteikums arī slepenajiem dienestiem, vai tomēr tā nav. Un jautājums par pamatiesībām, par tātu aizsardzību, par tiesībām un uh, slepeno dienestu iespējām, manuprāt, tas viss ir cieši saistīts ar to, cik svarīgs ir tiesiskums un demokrātija Eiropā. Un noslēgumā man godīgi jāsaka, ka man ir tiešām lielas bāžas par to, kāda ir attīstība Eiropā, un es ceru, ka beigās jūs tomēr varēsiet sniegt vēl dažus pozitīvus signālus. Paldies! Liels paldies. Vēber kungs, lūdzu. Jā, pozitīvi, Līvija. Jā, priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi, godātie prezidentūras pārstāvi. Es esmu tautas partijas eh, grupas pārstāvis, un mēs eh, lielā mērā iestājamies par iekšējo drosību. Mēs eh, vēlamies saprātīgu PNR sistēmu Eiropas līmenī, par saprātīgu uh, robežu aizsardzību. Uh, Un uh, šajos jautājumos esam vienmēr centušies uh, panākt labus kompromisus ar padomu, bet es šodien šeit ierados uh, tāpēc, ka viena lieta man pēdējās nedēļās ļoti satrauca un ne, neapmierināja. Proti dasu aizsardzība un mm, konflikta ar amerikāņu draugiem. Snaudena publikācijas visi paturam prātā pēdējos mēnešos. Un tad, kad uh, kļuva zināms, ka spiegošanas pasākumi ir īstenot Eiropā, ko ir īstenojušas ASV iestādes, tad uh, uh, bija liels spiediens uz iestādēm Vašingtonā spērt kādu soli mūsu virzienā, un Redingas kundze ar prezidentūru bija Vašingtonā, un uh, tur uh, bija sarunas, un tur bija uh, sarunas par pamatu nolīgumu par datu aizsardzību. Mēs to vēlamies, par to notiek sarunas gadiem ilgi, tur bija stagnācija, un tagad šīs sliktās sirdsapziņas dēļ, kas bija amerikāņiem, patiesībā mēs kaut ko varējām panākt un izspiest no amerikāņiem un saņēma informāciju, ka Viviana Rētinga to ļoti labi ir īstenojusi un diemžēl, ka prezidentūra sarunās ar amerikāņiem norādīja, ka mēs, Eiropieši, tajā nemaz neesam īpaši ieinteresēti. Tātad, ka bija šī sašķeltā Eiropas pozīcija. To gribēju vienkārši pateikt, ka daudzos punktos esmu apmierināts ar prezidentūras darbību un pateicos par darbu, bet kas mani kā parlamentārieti tiešām neapmierina, ir tas, ka mēs startautiskajā arēnā esam tik sašķelti. Es ceru, ka nākamajai prezidentūrai tā negadīsies, ka mēs e, tomēr uh, centīsimies uh, spēcīgu Eiropas pozīciju pārstāvēt un nevis pielabināties amerikāņiem, un es uh, lūdzu, lai padomu to nākotnē vairāk ņemt vērā un paturēt prātā. Paldies, Bronsa kungs, lūdzu. Thank you. Um... Paldies. Bernatonis kungs minēja konkrētus priekšlikumus par tā sauktiem naida motivētiem noziegumiem. Līdz šim pieeja bija tāda, ka tika sērakst veltīts saraksts ar kategorijām etniski, dzimumu, uh, kritēriju noteiktas uh, personas, vai padomi vai kāds cits ir apsvēris uh, izveidot vienotu koncepciju par naida motivētiem noziegumiem, piemēram, tur varētu definēt cilvēkus pēc politiskās pārliecības vai identitātes vai tas novestu pie nepreizo cilvēku notiesāšanas. Nu, tad nu gan tas nebūtu pieņemam. Paldies. Uh, uh, Vai es varētu izmantot savu pozīciju kā priekšsēdētājs un pats arī uzdot jautājumu? Jūs pieskarāties Eiropas Savienības PNR jautājumam, bet paturot prātā to, kādu progresu Francija ir panākusi šīs sistēmas kontekstā un uh, to, ka arī 12 citās uh, dalība valstīs pieauga bāžas par uh, um, ārvalstu karotājiem. Un kā tas satrauc arī līdzsabiedrības Eiropā, vai prezidentūra sava termiņa beigās tagad joprojām redz šo jautājumu kā prioritāti nākotnē. Tas ir mans jautājums, bet jūs uzklausījāt visus jautājumus, kungi. Nezinu, kurš vēlas sākt atbildēt. Varbūt Bernatonis kungs? Jā, ja? lūdzu. Ďakuju už klausimus, jū išties. E, Liels paldies par jautājumiem. To bija daudz. Uh, un viss ir ļoti būtiski. Centīšos eh, sniegt eh, atbildi uz visiem jautājumiem. Pirmkārt, Flotras kundzes jautājums par aizturēšanas centriem, jeb slepenajiem cietumiem Eiropas Savienības teritorijā. Mēs uzskatām, ka katrai valstī ir jābūt atbildīgai par uh, jebkuriem cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Un runājot par šiem apsūdzībām, tad eh, tās ir vai nu jānoliedz, vai jāapstiprina, bet tas būtu jādara balstoties uz attiecīgiem dokumentiem. Mēs uzskatām, ka valsts atbildība būtu jāpiemēro saskaņā ar likumdošanu. Lietuvas prezidentūras laikā Mēs uzskatījām, ka Tātad, kā uh, Lietuvas iekšliet ministra vietnieks uh, teica, ka prezidentūra nevar neko darīt, bet ka tā iedrošina dalību valstis uh, sekot starptautisko nolīgumu noteikumiem un aizsargāt uh, bēgļu tiesības. Lietuva ir vienīgā valsts, kura ir veikusi visaptverošu izmeklēšanu par iespējamiem slepenajiem cietumiem un cilvēku uh, transportēšanu. Un ir atzīts, ka Lietuvā nav bijuši cik slepenie cietumi. Un, ja mums prasa uh, pieņemt šādu centru eksistenci, mēs to nevaram darīt. Tagad par citu jautājumu, par administratīvajām sankcijām. Manuprāt, šie jautājumi attiecas gan uz uh, valsts situāciju, gan uz prezidentūru, runājot par administratīvām sankcijām. Šis LGBT jautājums. Tad, kad es prezentēju mūsu prezidentūras programmu un teicu, ka uh, LGBT pasākums nenotiks, bet eh, tie, kas eh, piedalījās, zina, ka tas notika. Un tagad tiek runāts par administratīvām sankcijām. Tā tas nav. Nē, lūdzu, atbrauciet uz Lietuvu, un es kā tieslietu ministrs uh, pastāstīšu jums par visiem pienākumiem un tiesībām, uh, kas pastāv, un mēs to ievērojam. 20 eh, darbo dienų darbo grupėje. Buvo tai klausimas. 20 dienas eh, darba grupa strādāja pie šī jautājuma, un eh, oktobrī un arī decembrī uh, neformālajā e, sanāksmē Viļņā tika apspriest šis jautājums, bet decembra padomē atklājās jauni juridiski aspekti. Juridiskais dienests minēja jautājumus, un es domāju, ka jūs saprotat, kāpēc dalība valstis nevarēja uh, pieņemt eh, apstiprinājumu, jo nav līdzsvara starp uzņēmumu interesēm un cilvēka tiesību aizsardzību. Tāpēc es piekrītu deputātiem, kuri runāja par personas datu aizsardzību, eh, cilvēka tiesību aizsardzību. Uh, un tāpēc decembrī netika pieņemts lēmums, jo daži ministri nebija gatavi, nebija pārliecināti, ka šādā veidā eh, tiks nodrošināta eh, cilvēka tiesība aizsardzība. Es domāju, ka diskusijas par datu aizsardzību Eh, vēl nav beigušās ar viennozīmīgu rezultātu. Vismaz Grieķijas ministrs domā tāpat. Tā tad ir jāievieš varbūt izmaiņas eh, šajos priekšlikumos. Es domāju, ka eh, tāda nostāja ir gan mūsu, gan arī Lībe komitejai. Par pamattiesību aizsardzību padomi šim jautājumam ir eh, pievērsusi daudz uzmanības, un ja jūs piedalījāties Viļņas konferencē, ko organizēja Lietuvas prezidents kopā ar pamatiesību aģentūru, eh, tad eh, šīs bija notikums, kur tika apspriesti dažādi naida nozieguma aspekti pret eh, romiem, pret eh, seksuālajām minoritātēm un citiem. Eh, šī konference ir vērtēta ļoti pozitīvi. Decembra padome apstiprināja apie neapykantos nu- nus ziņojumu par naida noziegumiem e, Eiropas Savienībā un tika pieņemti e, secinājumi par e, cīņu pret naida noziegumiem. Tātad es negribētu piekrist, ka nekas nav šeit sasniegts. Varbūt bija pārāk maz informācijas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 ļoti eh, uz jūsu jautājumu par eh, darbībām vidus jūras reģionā. Eh, ir notikusi milzīga traģēdija, un jūs jautājāt man, kādi ir rezultāti darba grupai par vidus jūras reģionu. Un arī jautāja vai es uzskatu Eiropas Savienības veiktos pasākumus par pietiekamiem, lai novērstu jaunu traģēdiju. Kā jūs zināt, Vidas jūras darba grupa, ko izveidoja pēc Eiropas padomas ielūguma, analizēja eh, situāciju un nolēma, ka bija, ka ir nepieciešami nekavējoši pasākumi, lai kontrolētu un uzlabotu situāciju. Darba grupai jau ir notikušas divas sanāksmes un diskusiju rezultāti ir publicēti paziņojumā, ko sagatavoja komisija. Tālāk šis eh, paziņojums tika iesniegts padomei un padoma skatīja šo eh, paziņojumu par ļoti svarīgu un efektīvu. Pirmkārt, padome uzskata, ka eh, glābšanas mehānismi uz jūras ir jānostiprina un jāpadara efektīvāki. Padome arī uzsvēra, ka darbībām ir jābūt koordinētām Eiropas Savienības līmenī un nevar būt uh, atsevišķu dalību valstu pasākumi tikai. Īpaši attiecībā uz uh, trešajām valstīm vidusjūras reģionā. Tika nolēmts, ka Frontex iespējas un Eiropas bēgļu aģentūras iespējas ir jālieto efektīvāk. Es jau minēju nepieciešamību nostiprināt sadarbību ar trešajām valstīm īpaši izcelsmes un tranzītu valstīm. Solidaritāte ar valstīm, kas eh, ir pakļautas vislielākajam eh, migrācijas spiedienam, arī ir jānostiprina. Ir arī svarīgi eh, nostiprināt Eiropolu lomu īpaši attiecībās, attiecībā uz nelegālo uh, Eh, tirdzniecību un organizēto noziedzību. Es mēģināju eh, uzskaitīt, eh, ko padome ir mēģinājusi panākt. Paldies! Mēs arī saņēmām jautājumu no priekšsēdētāja Eh, priekšsēdētāji kungs, šis mehānisms ir pilnīgi nepieciešams mums, tāpēc Lietuvas prezidentūra ir eh, īpaši apmierināta dzirdot, ka Eiropas parlamentā ir pieņemts lēmums turpināt darbu pie direktīvas, kas eh, regulē pasažieru eh, vārdu eh, reģistru datus, un mēs sadarbojamies ar valstīm, kur šie reģistri jau ir. Esam nosūtījuši informāciju padomai un ceram, ka padome varēs pieņemt visus vajadzīgos lēmumus. Paldies! Paldies! Ne tikai par šo ziņojumu bet arī par atbildu uz mūsu jautājumiem. Un es gribētu jums pateikties par padarīto um, Lietuvas prezidentūras laikā un novēlēt jums arī priecīgus uh, Ziemassvētkus un veiksmīgu jauno gadu gan jums, gan arī Lietuvai. Paldies! Un vēl ko es gribētu pateikt Es nedomāju, ka šeit nav citu jautājumu, tātad nākamās sanāksmes būs. Eh, tad, tad atvainojiet, Libe komiteja turpinās darbu 17. šajā telpā un Arī e, komiteja e, sanāksme būs rīt 9.2Q2 telpā. Ar šo arī sanāksme e, ir beigta. Have a good Christmas for you. check and if you them, if they, if they get it in Portuguese, but afterwards, if you could start us something. Colleagues, uh, we'll make a start. Please accept my uh, apologies for the late start. Atvainojiet, ka sākam vēlu. Paldies par jūsu uh, klātbūtni, un es zinu, ka vēl citi uh, pievienosies uh, šai sanāksmei darba dokumenta e, prezentācija. Tātad e, dokumentu stādīšu priekšā e, es pats. Nedaudz aizkavēsies, un ja nav iebildumu, tad pārējā darba kārtība ir pieņemta šodienai un rītdienai par valodām nebūs somu, igauņu, maltiešu un horvātu valodas. Nu, kā parasti es atvainojos par to, ka nav pilna valodu režīma, tā tad sāksim videokonferenci un es atvainojos otrai pusē. Tā tad eh, mums ir eh, paziņojumi, ko nolasīs eh, Vanessa Graciotona un Ricardo de Rezende Ferračo. Un viņi pārstāv eh, spiegošanas izmeklēšanas parlamenta eh, komiteju. Un pirms runātāji sāk savu uzstāšanos, es gribētu atgādināt, ka mēs dzirdēsim eh, Brazīlijas eh, pārstāvjus eh, pēc tam, kad atklājās fakti, ka tiek sēkots Brazīlijas prezidenta un arī lielāko uzņēmumu elektroniskajiem pastiem, tad Brazīlija nolēma sākt veidot komiteju spiegošanas izmeklēšanai. Uh, Un eh, šī komiteja eh, lūdza eh, konsultāciju Eiropas parlamentam un arī interesējās par Libe komitejas darbību. Prezidents Šulcs un es rakstījām senāta priekšsēdētājiem un izmeklēšanas komitejai. Un šodien Es eh, priecājos eh, redzēt eh, Brazīlijas pārstāvjus videokonferencē, un šī ir lieliska iespēja viedokļu apmaiņai. Tātad Grāciotēn kundzei. Nav klātā, tad es došu vārdu Derezende Ferrako kungam. Comissão de Investigação no Senado brasileiro, nós vamos. Jā, es esmu referents uh, parlamentārajā izmeklēšanas komitejā, un mēs uh, piedalāmies uh, šajā video konferencē. Dažu minūšu laikā Gracio Tins kundze arī būs klāt, un uh, ir jānorāda gan, ka skaņas kvalitāte ir diezgan slikta. Pirmkārt, es vēlētos eh, pateikties eh, jums, Moraisa kungs, par iespēju piedalīties šajā sanāksmē un runāt ar Eiropas parlamenta komiteju. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi organizēt šādu viedokļu un iespēju apmaiņu un apvienot spēkus manas valsts parlamenta un jūsu Eiropas parlamenta spēkus, Mēs izmeklējam šo situāciju, mēs mēģinām izdomāt, kādos eh, veidos mēs varētu sniegt eh, informāciju mūsu valstīm un sabiedrībai nodrošināt to, ka viņu komunikācijas ir drošībā un ka viņiem tiek garantēta ta vajadzīgā konfidencialitāte un privātums ne tikai atsevišķiem iedzīvotājiem, bet arī uzņēmumiem, kā arī aizsargāt strateģisku informāciju. Manuprāt, visi bija šokā un valdīja apjukums kad nāca klajā Snaudena kunga izplatītā informācija. Septembrī darbu sāka parlamentārā izmeklēšanas komiteja, lai izmeklētu visus faktus, kas nonāca mūsu rīcībā, un pēc tam ir notikusi vesela virkne uzklausīšanu. Un Mums ir bijusi iespēja izmeklēt šos jautājumus, kas savukārt ļauj uzņemties iniciatīvu un censties nodrošināt to, ka ir nacionālā politika, nacionālā pieeja šim fenomenam, kas ir satraucošs mūsdienu fenomens - kibernoziedzība, tāpat eh, jebkas, kas eh, iejaucas cilvēku saziņā. Parlamentārās komitejas eh, darbs eh, tuvojas noslēgumam, acīm redzami. Kopš sākām darbu 2013. gada septembrī mums eh, šķita, ka vajadzētu pagarināt sākotnējo termiņu, lai mēs varētu turpināt izmeklēšanu un mēs vēlētos nostiprināt dialogu ar Eiropas parlamentu, palielināt kontaktus un nodrošināt simetriju mūsu sadarbībā. Mēs vēlētos paraudzīties, kādi ir bijuši Eiropas parlamenta izmeklēšanas mērķi un vai eh, Savienoto valstu Nacionālā drošības aģentūra ir uh, izdarījusi pārkāpumus un iejaukusies nacionālajās telekomunikācijās, kā tas ir noticis Brazīlijā. Mēs ļoti vēlētos sadarboties ar Eiropas parlamentu šajā jautājumā, lai mūsu reakcija uz situāciju būtu līdzvī, līdzīga. Mums patiešām ir jāizveido robežas šāda tipa piekļuvēm. Ikvienu ir šokējuši Snaudena kunga nodotie fakti. Prezidente Dilma Rusefa jau ir izteikusies Brazīlijas tautas vārdā ANO ģenerālajā asamblējā. Viņa protestēja Brazīlijas iedzīvotāju vārdā pret šādu iejaukšanos viņu privātajā dzīvē, taču mēs joprojām veicam datu izpēti un domājam, kā mēs varētu uzlabot mūsu likumdošanas pamatu, lai risinātu situāciju, Mēs mēģinām nodrošināt to, ka pastāv atbilstoši izpildu spēki Brazīlijas valdībā, ka mēs varam nodrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni, un te nav runa tikai par atsevišķu individu privātumu pārkāpšanu, bet gan par informāciju, kas ir vitāla, kas ir strateģiska visai Brazīlijas valstī. Līdz ar to Šīs videokonferences nolūks ir paust mūsu vēlmi sadarboties ar jums, jo mēs zinām, ka jūs Eiropas parlamentā jau strādājat pie šiem jautājumiem. Mūsu izmeklēšanas ziņojumi varētu būt nākuši uz līdzīgām pēdām. Un mēs ceram, ka februāra sākumā mēs varēsim tikties aci pret aci. Mūsu priekšsēdētāja Vanesa Graciotīna un es ļoti vēlētos sarīkot vienotu sanāksmi ar jums Eiropas parlamentā, un tad mēs varētu jums pastāstīt par mūsu ziņojumu, parādīt, ko mēs esam atklājuši, kādi ir bijuši mūsu lēmumi, un tas savukārt dotu arī mums iespēju piekļūt tam, ko esat paveikuši jūs. Kā jau es sacīju, mēs vēlētos izveidot kopīgu reakciju ar jums. Mēs ierosinām arī šo stratēģiju paplašināt uz citām valstīm, kuras līdzīgi jūtas eh, par šiem notikumiem, piemēram, Merkusūra. Decembrī un janvārī Merkusūra un Eiropas Savienība plāno noslēgt savu darbu pie nolīguma, uh, par kuru notiek sarunas ar Eiropas Savienību, un būtu ļoti jauki, ja būtu iespējams saskaņot grafikus eh, ar šīm Merkusur sanāksmēm. Mēs varētu noturēt sanāksmi Brazīlijā vai arī Eiropas Savienībā, lai varētu notikt intensīvs darbs pie šiem jautājumiem, un lai mēs varētu raudzīties, vai mūsu secinājumi varētu papildināt jūsu darbu. Tāda būtu man ievadruna šai videokonferencei. konferencei. Kā jau teicu, mums ir svarīgi, lai mūsu darbs būtu saskaņots ar to, ko jūs darāt Eiropas parlamentā šajā izmeklēšanā. Ir arī jaunumi, par kuriem man ir jāziņo. Edvards Snaudens ir izplatījis vēstuli visos lielajos laikrakstos, jo īpaši Folija San Paulo laikrakstā viņš ir izsūtījis vēstuli visiem Brazīlijas iedzīvotājiem. Un šajā vēstulē viņš ir paudis gandarījumu par Brazīlijas rīcību. Netieši viņš ir sacījis, ka vēlētos sadarboties ar Brazīlijas parlamenta senatoriem, kuri veic šo izmeklēšanu. Taču viņu Viņam ir bāžas par patvērumu jautājumu. Pašlaik viņam ir pagaidu patvērums Krievijā, taču tam ir pagaidu raksturs. Un viņš norāda, ka varētu lūgt politisko patvērumu Brazīlijā. Un ka viņš e, turpretī varētu sniegt e, detalizētus faktus, uh, kādus no tiem, kurus viņš pakāpeniski atklāja pasaulē. Snowden kungs sniegtā informācija ir ļoti svarīga. Un viņš runā par vērtībām un principiem, par tādu vērtību un principu atgūšanu, kuriem vajadzētu būt sabiedrības rīcības pamatā, jo īpaši attiecībā uz valstīm, kurām vajadzētu būt mūsu sabiedrotajām. Un, protams, ka pilnvaras piešķirt patvērumu ir prezidentei, tas nav mūsu ziņā. Taču arī ārlietu komiteja atbalsta patvēruma piešķiršanu Edvardam Snowdenam, un tā ir iespēja pavisam noteikti mēģināt noskaidrot vairāk un iegūt vairāk padziļinātas informācijas par situāciju. Es tagad došu vārdu parlamenta izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājai Vanesai Graciotinai. Un tāpat vēlos eh, sūtīt eh, savus sveicienus jums, Morais kungs un citiem kolēģiem, un nododam sveicienus eh, no mūsu kolēģiem senātā. Kā jau teicu, mēs vēlamies ar jums sadarboties, mums ir tāda apņēmība, un mēs vēlamies uh, izdarīt līdzvērtīgus secinājumus arī mūsu ziņojumos. Mēs vēlamies saņemt Eiropas parlamenta atzinumus, lai tie būtu roku rokā ar Brazīlijas parlamenta secinājumiem, kā arī vēlamies uzlabot uh, likumdošanas ietvaru, lai nodrošinātu, ka mūsu valstis un sabiedrības var mācīties, kā tikt galā ar šiem privātuma pārkāpumiem. Es esmu beidzis savu sakāmu un tagad došu vārdu Graciotīnas kundzei, kas, kā jau es sacīju, ir mūsu parlamentārās izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja. Mēs strādāsim pie šiem jautājumiem līdz februārim un mēs pavisam noteikti mēģināsim nodrošināt jūs ar uh, detalizētu informāciju. Kā arī esam ļoti ieinteresēti uzklausīt, ko jūs esat paveikuši, lai uzlabotu likumdošanas ietvaru. Mēs uh, sadarbojamies uh, gan ar Brazīlijas parlamentu, gan ar Merkusūru valstīm, gan arī ar Eiropas parlamentu. Graciotīnas kundze. Paldies, labdien visiem! Es gribētu sveikt visus, kas piedalās šajā videokonferencē, kas atrodas Briselē, un šeit ir arī uh, kolēģi no mūsu nacionālā parlamenta, un uh, arī gribu sveikt mūsu referentu, Rezidenta Fraso kungu. Viņš ir ieguldījis ļoti daudz laika un darba šajā izmeklēšanā. Viņš ir arī ļoti svarīgs uh, cilvēks, jo viņš ir arī ārlietu komitejas priekšsēdētājs. Mums ir milzīgs prieks, ka varēsim diskutēt ar jums, lai Senāta komiteja un Eiropas parlamenta Libe komiteja varētu apmainīties ar informāciju mēs uh, lūdzām informāciju un mēs uh, bijām Um, mēs arī jūs lūdzām mums atsūtīt uh, ziņojuma kopsavilkumu, ko jūs izstrādājat. Un um, raugoties uz jūsu dokumentiem, ko jūs mums atsūtījāt, mums ir diezgan skaidrs, ka mūsu mērķi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tātad tiem, kas ir jums Eiropas Savienībā. Raugoties uz uh, to, ko jūs vēlties uh, pētīt, tas tiešām šķiet ļoti pazīstams arī mums šeit Brazīlijā, jo mēs cenšamies panākt kaut ko līdzīgu. Un jūs ļoti efektīvi um, strādājat ar uzņēmumiem un uh, internetā, un uh, jūs esat ļoti tālu tikuši un uh, progresējuši, un tāpēc uh, arī ir ļoti svarīgi mums uzklausīt, ko Eiropas parlaments ir darījis šajā jautājumā. Mēs, protams, esam norpažījušies par šo te iespējamo spiegošanu. Izskatās, ka kāds eh, vēro visu, ko mēs darām. Tie ir pilsoņi, uzņēmumi, valsts, pat eh, valsts vadītāji. Mūsu prezidenta Dilma Rusefa arī ir saskārusies ar to, ka viņas telefons ir noklausīts, viņas mobilais tālrunis ir noklausīts. Tātad viss tiek izsakoti. Un tas ir skaidrs, ka mums ir jāspēj aizsargāt mūsu uh, teritoriju un mūsu uh, cilvēku uh, komunikāciju. Mums ir jāizstāv mūsu pilsoņi. Un mēs izteiksim vairākus priekšlikumus. Šī sanāksme notiek īstajā laikā. Tikko jūs dzirdējāt no Rikārdo, ka Edvarda Snaudena uh, vēstule, kas ir atklāta vēstule Brazīlijas eh, iedzīvotājiem, ir publicēta. Viņš uh, publiski nav uh, vēl oficiāli pieteicies uh, uz Brazīlijas patvērumu, bet viņš ir paudzis publiski, ka viņš to vēlētos. Es nezinu, kur Rikārdo jums teica, bet ārlietu komiteja ir iesniegusi formālu iesniegumu par šo jautājumu sakot, ka mēs varētu piešķirt Edvardam Snowdenam patvērumu. Šis patvēruma pieprasījums nevar tikt vērtēts kā kaut kas, kas ir saistīts ar šo izmeklēšanu. Tas ir uh, jautājums, kas ir saistīts ar konkrētu cilvēku, un uh, viņa pieteikums tiks vērtēts pēc būtības, skatoties uz to, ko viņš ir norādījis pieprasījumā. Tātad tā nav nekāda apmaiņa, proti, ja, mēs, uh, ja, tu, ja jūs mums palīdzēsiet, tad mēs jums palīdzēsim. Uh, um, šie jautājumi ir jāskat atsevišķi, bet uh, mums ir jāapzinās arī, ka visā pasaulē ir tāda nedrošības sajūta. Tas, ko mēs darām šeit, ir ļoti svarīgi. Mēs ceram, ka um, mēs ar jums februārī varēsim padziļinātāk diskutēt par šiem jautājumiem. Brazīlijas valdība organizē konferenci nākamā gada aprīlī tā būs globāla konference par internetu. Prezidents Olāns nesen bija mūsu valstī un ir ļoti svarīgi koordinēt mūsu darbību saistībā ar šo starptautisko konferenci. Tur ir paredzēts uh, diskutēt uh, Eh, virknī, par virknī jautājumu, kas ir saistīti ar internetu pārvaldību. Mums ir vajadzīgs jauns, demokrātisks, atvērts modelis, bet mums ir arī eh, jāapzinās eh, pilsoņu tiesības un pirmkārt tiesības uz privātumu, uz privāto dzīvi. Paldies par šo iespēju, paldies par mūsu uh, saziņu vēstuļu veidā. Personīgi Mums eh, nebija iespēja šodien ierasties, eh, jo decembrī mēs esam ļoti aizņemti senātā. Mēs balsojam par budžetu un citiem jautājumiem, tāpēc nevarējām pie jums ierasties, bet eh, ļoti ceram, ka varēsim ierasties februārī. Vai es varētu arī vēl šo to piebilst? Es gribētu izmantot šo iespēju un vērsties pie Kloda Morāeša šajā jautājumā. 2001. gadā Eiropas parlaments izmeklēja arī informācijas uh, pārtveršanu vai uh, sarunu pārtveršanu. Varbūt jūs uh, varētu mums pastāstīt par tā laika izmeklēšanām un arī to izmeklēšanu, kas notiek šobrīd. Uh, Kāda ir atšķirība, kas ir mainījies kopš 2001. gada, kādi jauni fakti vai notikumi ir konstatēti šajā krīzē, salīdzinot ar uh, iepriekšējām izmeklēšanām? Liels paldies jums abiem, Graciotins kundzei un Deferenze Farako kungam. Es ceru, ka daudz maz saprotami um, izrunāju jūsu uzvārds, vai jūs varat mani labi dzirdēt, jo pirms tam jūs teicāt, ka skaņa nav īpaši laba. Jūs varat. Labi. Ļoti labi. Nedomājiet, ka es saprotu portugāliski tikai tāpēc, ka man ir portugāļu uzvārds. Es varu saprast, es saprotu nedaudz, nedaudz portugāliski. Jūs esat uh, uh, referente. Eh, jūs uzstājaties, ka referenti jūs jautājat man par ešalonu, bet eh, jūs nevarat eh, uzdot man jautājumu, mums ir jāuzdod jums jautājumu. Paldies tātad pirmkārt par jūsu uh, lielisko ieguldījumu. Un tiešām um, šķiet, ka ir ļoti liela līdzība starp jūsu izmeklēšanas komiteju un mūsējo, ir tik daudz kopīga. Un vispirms gribētu pateikt, ka ir tāda ļoti uh, pozitīva lieta, kā jūs norādījāt uz šo sanāksmi februārī. Protams, ir atšķirības ar mūsu izmeklēšanām, bet ir arī daudz kā kopīga. Es domāju, ka noteikti mēs varētu norganizēt sanāksmi februārī un salīdzināt, ko mēs darām. Es vadu šo sanāksmi, bet es arī esmu referents un gribētu paust pāris lietas par ešelonu, par to, kas notika 2001. gadā. Viens no galvenajiem punktiem bija, protams, tas, ka vairāk no ešalona lietas ieteikumu netika ieviesti. Tas bija lielisks ziņojums, un es ceru, ka februārī, tad, kad mēs pieņemsim savu ziņojumu, būs ieviesti šie būtiskākie uh, ieteikumi. Bet uh, sākumā ļaujiet man attiecībā uz uh, maniem jautājumiem. Varbūt vai es jums varētu uzdot vairākus jautājumus sākumā. Es domāju, ka mums varbūt ir laiks. Uh, uzdot uh, trīs jautājumus jums abiem, un tad jūs varētu uz tiem atbildēt uh, kopā, vai tas būtu pieņemami. Labi, tad es sākšu ar saviem jautājumiem. Ņemot vērā to, ka mūsu izmeklēšanas ir tik līdzīgas, es gribēju vispirms pajautāt uh, par kaut ko, kas man ieinteresē jūsu pierādījumos. Mums tagad ir bijuši tik daudz izmeklēšanas sanāksmes, un mēs nonākam pie secinājuma diezgan ātri, ka mēs eh, nepanāksim situāciju, kad uh, Eiropas pilsoņi saņems kaut ko no ASV, tādu kā juridisku uh, taisnīgumu. Um, kā jūs izprotat? Uh, šo te aspektu jūsu izmeklēšanā, tātad kā Brazīlijas pilsoņi eh, vērtē to, kādas ir viņu iespējas vērsties vai tiesā vai kaut kādu taisnību panākt. Kā uh, pilsoņi, kas nav ASV pilsoņi, var panākt taisnību savās lietās. Un viss šis jautājums par uh, ANO pamatrezolūciju par tiesībām uz uh, privātumu, to jūs kopā ar Vāciju uzsākāt ANO, un tas mums ļoti interesē. Tas ir tiešām uh, interesants jautājums politiskā aspektā. Kāds uh, ir šis mērķis un kāds ir bijis politiskais efekts gan pie jums Brazīlijā, un kā jūs to esat skatījuši savā uh, izmeklēšanas komitejā. Un tagad uh, došu vārdu Anai Gomešai. Es at, uh, tātad uh, um, nav tā, ka šeit šajā izmeklēšanas komitejā ir portugāļi vien, bet nu, nākamā ir tomēr deputāta no Portugāles, Ana Gomeša, kura ir mūsu ārlietu komitejas deputāta. Lūdzu, Ana. Uh, boa tarde, kolēgas. Um, gostaria de. Paldies un labdien kolēģiem Brazīlijā. Es gribēju izmantot iespēju, lai uzdot jums jautājumu. Jūsu senāta izmeklēšanā, ko jūs apskatāt? Un, ja ir runa e, par to, ko jūs gaidāt e, tiesiskā ziņā un e, administratīvā. Šeit mēs esam Eh, secinājuši, ka amerikāņu eh, likumā nav tādas iespējas, ka pilsoņi, kas eh, nav ASV, pilsoņi varētu kaut ko saņemt no ASV valdības vai no nu administratīvā ziņā, tātad kompensāciju nevar saņemt, ja viņu dati ir neatbilstoši izmantot atrunājoties ar cīņu pret terorismu. Mēs runājam ar eh, kolēģiem no ASV kongresa un sakām, ka ir eh, šāda eh, kompensācija ir būtiska, ja mēs gribam atjaunot uzticību. Mums ir vajadzīga tāda datu aizsardzības sistēma, kas atbilst privātās dzīves aizsardzībai, kas ir noteikta Eiropā. Un ir ļoti grūti e, paskaidrot amerikāņu kolēģiem, ko mēs domājam. E, šodien mēs tikāmies ar ASV kongresa delegāciju, ko vadīja Maiks Rodžers, un izskatās, ka viņi mūs vienkārši nesaprot. Tātad es gribētu zināt, ko jūs darāt un vai jums arī ir šādas grūtības sarunās ar amerikāņiem eh, attiecībā uz līgumiem par cīņu pret terorismu un personas datu nodošanu un arī par pasažieru uh, datu eh, sārakstiem, pasažieru vārdu sārakstiem. Es pieņemu, ka arī jūsu aviolīnijas saņem līdzīgas pieprasījumus kā mūsējās. Tātad šeit ir eh, jāpieno spēki, jo mums ir grūtības. Paldies! Un eh, trešais jautājums ir no Sīpels kundzes. Pirmkārt, es eh, priecājos eh, par šo videokonferenci, jo eh, šeit mēs redzam, ka diskusijas par visiem Edvarda Snowdena atklājumiem notiek ne tikai Eiropā un ne tikai ASV, bet arī citur. Tā tad sadarbība varētu būt liederīga. Es saprotu, ka situācija Brazīlijā ir līdzīga eh, kā mums. Es saprotu, ka jūsu izmeklēšana vēl nav beigusies, bet es gribētu jautāt, eh, ko jūs domājat darīt, kad izmeklēšana tiks pabeigta, vai jūs domājat par jauniem likumiem vai tehniskiem risinājumiem, lai padarītu internetu drošāku un, beidzot, vai jūs domājat par jauniem noteikumiem, eh, par eh, izlūkošanas dienestiem un valdības eh, pilnvarām? Un, beidzot, es nezinu, vai mēs, eh, ņemot vērā dažādo situāciju mūsu valstīs, varēsim nonākt pie kādiem kopīgiem risinājumiem, bet eh, skatoties uz problēmu no dažādām pasaules daļām, mēs eh, gribam meklēt atbildes, un mums būtu vajadzīgs arī skaidrs signāls. Un beidzot, pēdējais jautājums Jūs minējāt eh, Snowdena kunga vēstuli, kas ir publicēta, vai ir kaut kāda sabiedrības eh, reakcija Brazīlijā, vai varbūt vēl ir par agru gaidīt reakciju. Un tātad jūs eh, paskaidrojāt, ka nav tieši sakara starp izmeklēšanu un patvēruma piešķiršanu. Uh, Bet, protams, diskusija ir arī šeit Eiropā. Es nejautāju, vai jūs piešķirsiet patvērumu vai nē, jo pašlaik varbūt ir āgri vēl par to spriest. Bet tā kā tikai Snowdena kunga atklājumu dēļ šīs diskusijas var notikt, vai nevajadzētu gan Brazīlijā, gan Eiropā, gan arī uh, citur pieš, dot viņam kādu drošu patvērumu. Tagad es gribētu lūgt Brazīlijas kolēģis atbildēt uz šiem jautājumiem, un varbūt jūs varētu arī pastāstīt e, par savu atskaiti, jo mēs gatavojam savēju un mēs gribētu zināt par jūsu atskaites eh, saturu. Paldies! falou. Es eh, mēģināšu sākt atbildēt, un tad eh, Rikārdo papildinās. Es sākšu ar pēdējo jautājumu. Mēs gribētu jums pateikties vēlreiz par palīdzību. Par šo eh, Snowdena kunga lūgumu tas ir iesniegts. Tātad vēstule tika nosūtīta vakar un vakar un šodien tā tiek publicēta. Un mēs vēl nevaram neko daudz teikt par uh, reakciju Brazīlijā no Brazīlijas sabiedrības. Daži ir atbildējuši, tātad daži deputāti ir teikuši, ka viņi būtu pret patvēruma piešķiršanu jo tas varētu radīt nestabilitāti jau grūtā situācijā. Citi ir teikuši, ka viņi gribētu, lai Brazīlija piešķirtu e, patvērumu, jo tas ir pilsonis, kas e, lūdz patvērumu un pēc mūsu e, saprašanas nav izdarījis noziegumu. Citos gadījumos Brazīlija ir piešķīrusi e, patvērumu. Arī gadījumos, ja e, cilvēkiem ir e, konflikts situācija ar kādu citu valsti, bet vēl patvēruma piešķiršana uh, nav skaidra un e, patvērumu piešķir izpildvara. Parlaments var izteikt e, savu nostāju, bet e, izpildvara ir tā, kas pieņem lēmumus. Mēs varam mēģināt panākt, lai patvērums tiek uh, piešķirts, jo mēs uzskatām, ka šī informācija ir svarīga. Mēs eh, zinājām teorētiski, eh, ka eh, šāda spiegošana ir iespējama tehniskā ziņā, bet bija satraucoši uzzināt, ka tā jau patiešām notiek un ka to dara mūsu sabiedrotie. Un tāpēc nu, cilvēki ir ļoti neapmierināti ar šo situāciju. Es domāju, ka mēs varētu darboties kopā ar eh, starptautisko eh, sabiedrību, un otrs jautājums ir, ko mēs varam darīt šeit Brazīlijā. Startautiski jau pirms eh, Snowden iesniegtās informācijas eh, pastāvēja uzskats, ka ir eh, jāmaina veids, kādā mēs eh, izturamies pret internetu, jo pastāv briesmas. Un mēs gribētu, lai internetā būtu daudzpusējas attiecības, jo amerikāņiem ir pārāk daudz pilnvaru. Uh, tā, tāpēc mēs kopā ar Vāciju eh, iesniedzām rezolūciju ANO cilvēktiesību eh, komitejā un mūsu prezidents arī eh, sagatavoja priekšlikumu starptautiskai konferencei aprīlī. Un, un šai konferencei nav nekādas oficiālas lomas, bet politiskā ietekme būs ļoti uh, Eh, spēcīga. Tātad mums kā parlamenta eh, deputātiem arī eh, būtu jāpiedalās, un es ceru, ka Eiropas parlaments un arī citi parlamenti sūtīs savus pārstāvjus uz šo konferenci, kas notiks Brazīlijā aprīlī, tātad konferenci par interneta pārvaldību. Ko mēs darām? Daži eh, pasākumi jau ir ieviesti. Brazīlijas kongress ir eh, nobalsojis par rezolūcijas projektu, eh, kā būs izlūkošanas kontroles komiteja. Šis darbs pie komitejas jau kādu laiku bija turpinājies un bija apstājies, bet tagad atkal uh, mēs strādājam tālāk. Mums būs jāstrādā pie dažādiem juridiskiem aspektiem, arī būtu jāaizsargā Brazīlijas pilsoņi un viņu komunikācijas, jo lielākā daļa interneta e, kompāniju ir amerikāņu, tātad tām ir aizsardzība e, ASV. Un būtu jābūt iespējai risināt eh, situācijas Brazīlijas eh, tiesā. Pašlaik ir tāds noteikums, ka tiesa eh, ir jāskata ASV, bet mēs gribam uzlabot mūsu pilsoņu stāvokli. Tagad ir runa arī vēl par datu aizsardzību šeit ir runa ne tikai par to, kā jurisdikciju pārcelt uz Brazīliju, lai varētu skatīt lietas Brazīlijā, bet vēl ir arī jautājums par datu aizsardzību. Šeit tiks eh, gatavots eh, jauns likums attiecībā uz internetu un datu aizsardzību Ir diezgan daudz eh, diskusiju par šo. Prezidents un parlaments uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai prasības interneta kompānijām uzturēt, eh, lai būtu prasība uzturēt datu centru Brazīlijas teritorijā. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi, lai nodrošinātu datu drošību Un tad e, noteikumi par izlūkošanas dienestiem mēs e, mēģinām šeit e, iepazīties ar likumdošanu, lai to mainītu, un arī mēs domājam par to, ka būtu vajadzīgas lielākas investīcijas, tātad Brazīlijai būtu jāiegulda līdzekļi pretizlūkošanā un arī šeit jāsadarbojas ar uzņēmumiem. Tātad vairāk investīciju pretizlūkošanā un arī inovācijā, e, tehnoloģijās, e, pētījumos un attīstībā. Tehnoloģijas ministrija Brazīlijā aktīvi e, iesaistās šajā darbā tehnoloģijas eh, pilnveidojas, un tā tad mums ir jāiegūda vairāk šajā sektorā. Un bija tikšanās, tātad Brazīlijas eh, prezidents tikās ar Francijas prezidentu un ieteica veidot eh, sadarbību un veidot kopīgi šādas tehnoloģijas. Mums ir arī vēl viens jautājums pilnveidot likumus tā, lai mēs varētu aizsargāt savu valsti un savus iedzīvotājus. Un šeit ir svarīga arī sadarbība ar mūsu partneriem Merkosūru. Mēs mēģināsim strādāt kopā, bet Brazīlijai ir arī jāmaina sava valsts likumdošana. Es domāju, ka es atbildēju uz jūsu jautājumiem mēs arī apspriežam jautājumu par izlūkošanas aģentūru. Tātad Brazīlijas izlūkošanas pārvaldi, kam arī būtu jāaizsargā cilvēki no kibernoziegumiem un uh, spiegošanu internetā. Pašlaik mēs ļūt, jūtamies ļoti neaizsargāti ņemot vērā e, interneta apjomus, un ir ieteikts izveidot pagaidu komiteju, e, kas piedāvāt reformas e, likumos par izlūkošanu, un būtu arī jākontrolē citu valstu izlūkošanas dienesti. Izmeklēšanas komiteja ieteiks jau, jaunus likumus un turpinās arī pie šī strādāt. Mēs gatavosim ieteikumus federālajai valdībai, un mēs domājam, ka federālajai valdībai ir e, jārīkojas. Dažreiz cilvēki e, neuzskata, ka šie jautājumi ir svarīgi, ja viņiem ir citas problēmas, varbūt, kas liekas svarīgākas, bet šajā jaunajā pasaulē, kur e, mūsu drošība ir ar vienu satraucus, kļūst ar vienu uh, apdraudētāka, mums ir uh, jāizstāv savi uh, pilsoņi. Piemēram, zemūdens kabeļi tagad tiek lietoti. Un bieži vien tie iet garām ASV. Tātad šeit ir jābūt piesardzīgiem. Paldies! Un tātad galvenās atšķirības. Es atceros, ka 2001. Eh, gadā ASV mums neiesniedza informāciju, ko mēs gribējām. Eh, bet eh, šeit ir informācija tiek vākta pasaules eh, mērogā. Bet 2001. gadā situācija vēl bija pavisam cita. Internets vēl nebija tik daudz eh, iekļūs eh, mūsu dzīvē, bet jau toreiz notika veiksmīga mm, izmeklēšana, kur piedalījās arī Kārlis Koelju no Portugāles. Nu, tagad vēl ir laiks jautājumiem, tātad Karmena uh, Lopes un pēc tam Sala Franka kungs. Paldies! Es gribētu pateikties Brazīlijas izmeklēšanas komitejas priekšsēdētājai un viņas kolēģim Kā Spānijas deputāte es gribētu izteikties par pamatrezolūciju, kuru jūs aizstāvat apvienoto nāciju organizācijā. Kāds ir šīs rezolūcijas aptvērums, kāds ir šīs rezolūcijas vispārīgais mērķis? Kas jūsuprāt apvienoto nāciju organizācijai būtu jādara, kad ir runa par šādu tipu spiegošanu? Man ir arī ierosinājums. Vai jūsuprāt, mēs varētu iznīcināt visus datus, kas ir nelegāli apkopoti, vai tas varētu būt galīgais mērķis, eh, ko mēs varētu sasniegt? Un tā kā tas būtu sarežģīti no tehnoloģiskā viedokļa, kāds tad būtu plāns B? Tāpat runājot par policijas sadarbību, Kā tā darbotos, ja nav nekādu uh, tiesisku orderu, kas attaisno šos datus? Tālāk Sela Frankas kungs, kas ir mūsu ārlietu komitejas loceklis, vārds jums. Paldies! Es gribētu sveikt jūs, uh, senatori Vanesa kas ir laba draudzene un parlamentārās eh, asamblejas eh, locekle. Tāpat eh, vēlos atvainoties par to, ka ierados šeit vēlu. Mēs šodien tikāmies ar ASV kongresa pārstāvi un viņam paskaidrojām, ka Eiropas parlamentam uh, ir tiesības ratificēt starptautiskos tirzniecības nolīgumus, par kuriem ASV ved sarunas, un šobrīd atmosfēra Eiropas parlamentā nebūtu īpaši labvēlīga TTIP ratifikācijai. Ir jau bijušas trīs sarunu kārtas, un uh, tā ir vienošanās, kas ir gan ASV, gan Eiropas Savienības interesēs. Mēs gribētu zināt, vai Merkusūra partneri atbalstītu Brazīlijas ideja par to, ka vajadzētu uzlabot eh, Merkusur un Eiropas Savienības nolīgumu, kas tika apturēts 2003. gadā. Tāpat gribētu jautāt, kādas, kā šī spiegošana ir ietekmējusi politiskās attiecības starp Brazīliju un ASV. Mēs jau zinām, ka uh, Tas ietekmēja Bra Brazīlijas prezidentes um, vizītes plānus uz ASV, tāpat jūs izveidojāt šo izmeklēšanas komiteju. Vai situācija ir uzlabosies pēc formālās atvainošanās no ASV puses? Un uh, vai tas, ka prezidente nav devusies uz ASV, ir ietekmējis ekonomisko situāciju, jo ASV ir ievērojama, ievērojams Brazīlijas tirzniecības partneris loma. Vai šī situācija ir ietekmējusi nevien politiskās, bet arī ekonomiskās attiecības? Tātad, kā ir ietekmēta tirzniecība? Paldies Sala Frankas kungam un tālāk Bronsa kungs kā pēdējais šīs sarunu kārtas runātājs. Paldies priekšsēdētē. Apvienotajā karalistē trīs drošības dienesta vadītāji ir mēģinājuši norādīt, ka Snaudena kunga un citu informācija ir palīdzējusi teroristiem un apdraudējusi drošībniekus. Pavisam noteikti tā informācija, kas ir nonākusi šajā komitejā no MI5 personāla un citiem drošībniekiem norāda, ka viņi nav darījuši neko, lai apdraudētu drošību, un nekas no tā, ko viņi ir atklājuši mums, varētu būt potenciāli kaitējis mūsu drošībai. Vai jūsu secinājumi par Snaudena kunga informāciju varētu būt līdzvērtīgi? Vai jūs nedomājat, ka uh, Šie apgalvojumi būtībā nav mēģinājums demonizēt Snaudena kungu, mazināt viņa uzticamību un iespējams biedēt uh, citus, uh, kas vēlas nākt klajā ar līdzīgiem paziņojumiem. Varbūt šis uh, parlaments un arī Brazīlijas parlaments varētu izmeklēt šīs runas un kaut kādā veidā izteikties par tām. Pateicos kolēģiem par šiem jautājumiem un atkal senators kundze vārds jums. Es vēlētos paskaidrot mūsu pieejušam jautājumam izmeklēšanas komitejā. Mēs vēl neesam pabeiguši savu ziņojumu, tātad secinājumi nav, bet pirmkārt mēs vēlētos teikt, ka ir patiešām notikusi ļaunprātīga piekļuve iedzīvotāju saziņai, tātad tikusi, ticis pārkāpts privātums, un tas ir darīts ļaunprātīgi. Savienotajās valstīs jau ir tiesas spriedums kurā ir nosodīta Nacionālās drošības aģentūras veiktā ziņojuma pārtveršana. ASV iedzīvotāji, kā arī dažas ir er, ap Savienoto valstu institūcijas sāk reaģēt uz situāciju. Ņemot vērā ASV devumu demokrātijā, individuālajās tiesībās un privātumā, uh, ir saņemta reakcija. Līdz šim tā ir bijusi tikai no Dienvidamerikas valstīm un Eiropas, bet eh, sāk eh, rasties protesti arī pašā ASV. Pretterorismu darbība tiek izmantot kā attaisnojums, kā iemesls, kāpēc tiek mēģināts iegūt dažādu informāciju, tostarp ekonomisku un uzņēmē darbības informāciju, komerciālus datus. Uh, Piemēram, jārunā par mūsu naftas uzņēmumu Petrobras. Ir informācija, ka arī viņu stratēģiskie dati ir nolaupīti, jo īpaši ir runa par konkursu, kurā Petrobras bija iesaistījies uh, konkurējot ar citiem starptautiskiem uzņēmumiem. Un ir vesela virkne ar svarīgiem biznesa darījumiem, kur ir notikusi spiegošana, bet pretterorisms vienmēr ir tas attaisnojums, aiz kur var paslēpties. Taču būtībā tiek iegūta ekonomiska un strateģiska informācija no mūsu valstīm. Es zinu, ka arī jums ir bijuši sarežģījumi ar šo situāciju, un mūsu pieredze ir tāda pati. Šķiet, valda tāda kā iedomība savienoto valstu iestādēs. Viņu pusē ir liela ekonomiskā vara, militārs pārākums, ko viņi ir uh, optimizējuši pēdējo gadu laikā, un viņi domā, ka viņiem ir tiesības redzēt, kas notiek visur, un baudīt varu pār cilvēkiem, līdz ar to varbūt grūtības runāt ar viņiem un panākt, lai viņi jūs saprot, un mūsu problēma bija tāda pati. ANO rezolūcija, ko mēs esam ierosinājuši, ir savā ziņā simboliska nostāja. Darbu pie tās vadīja kanclera Merkela no Vācijas un prezidenta Rusefa no Brazīlijas. Un mērķis bija aicināt valstis paraudzīties citādāk uz to, kā tās attiecas pret spiegošanas darbībām. Protams, mums visiem ir jāsargā savu valstu intereses, taču te ir runa par cilvēkiem, kas nepiemēro nekādus kritērijus, nekādas vērtības, viņi aiziet par tālu tehnoloģijas izmantošanā. Viņi ļaunprātīgi izmanto gan programmatūru, gan uh, iekārtas, un tā ir ielaušanās cilvēku privātajā dzīvē. Tas ir tas, ko mēs sākam aptvert pēc notiekošā Brazīlijā. Uh, Mēs mēģinam veidot savu likumdošanas ietvaru, uzlabot tiesību aktus, lai palielinātu tirgus aizsardzību. Senatora Gracio Tīna jau runāja par to, kā risināt interneta pārvaldības jautājumus un veidot eh, civilos ietvers, kur mums šobrīd nav. Mums bažīgs dara tas, ka šīs jaunās tehnoloģijas, uh, ir grūti ierobežot, jo kā tad īsti ir iespējams bremzēt internetu izmantošanu? Jo šeit ir runa par tādu lielu globālu ciemu, ar ko ir jātiek galā, kā mēs varam mainīt savas attieksmes šajā jaunajā situācijā. Mums ir pilnībā jāpārveido savas vērtības un domāšanas modeļi. Šī situācija mums ir jaunums, jo jūs parlamentā jau agrāk strādājāt pie līdzīgiem jautājumiem, kad skatījāt ešelonu gadījumu. Savukārt mums šī pieredze ir pilnīgi jauna, bet ir jāveido saiknes starp šo 2001. gada izmeklēšanu un 13. gada izmeklēšanu. Mūsu iedzīvotājiem šāda tipa gadījumi ir vēl jau būtiskāki, un tiem var būt dažādas izpausmes. Pagājušajā piekdienā Francijas prezidents Olāns apmeklēja Franciju, mums bija tas gods viņu uzņemt, un Olāna kungs publiski pauda solidaritāti ar Rusefas kundzes sacīto par šo iejaukšanos eh, personīgā informācijā. Brazīlija bija šokā par to, ka informācija tiek iegūta šādi, ka mūsu privātums tiek pārkāpts no tādas valsts puses, ar kuru mums ir vēsturiskas attiecības, un mūsu attiecības ar ASV joprojām ir normālas. Prezidenta Rusefa ir aicināta doties valsts vizītē, viņa ir uzaicinājusi prezidents Baraks Obama, un šī vizīte nav atcelta, viņa ir vienkārši atlikta. Attiecības joprojām ir samērā normālas, mēs esam pārvarējuši šīs pagaidu grūtības nopietnu un atklātu dialogu ceļā. Mūsu valstī ASV vēstnieks eh, laikrakstos norādīja, ka ASV valdība un prezidents Obama šobrīd strādā pie šī jautājuma, un viņi vēlas, lai dažas procedūras tiktu pārskatītas un pārstrādātas. Mēs ceram, ka šis spiediens globālā līmenī nesīs augļus, un, kā jau sacīju, mums ir ilga draudzīgu attiecību vēsturi ar ASV, to starp tirzniecības attiecību, un mēs gribētu, lai tās turpinātos. Mēs uzraugām izlūkošanas darbības mūsu valstī, un tas ir saistīts ar telekomunikāciju drošību. Brazīlijas valstī ir jātiek galā ar virkni uzdevumu, jo mums ir arī citas problēmas un ir grūti uh, veikt nepieciešamos ieguldījumus cīņā pret kibernoziedzību un šī interneta kara risināšanā, kas atspoguļo globalizāciju. Mums ar to ir jāsadzīvo, mums jābūt spējīgiem ar to tikt galā. Mēs no savas puses izstrādāsim virkni ieteikumu valdībai saistībā ar telekomunikāciju aizsardzību, izlūkošanas darbībām, uh, Mēģināsim panākt, lai mūsu valsts būtu pašpietiekamāka, kad ir runa par tās interneta sistēmu aizsardzību. Mēs raugāmies uz to ar zināmu rūpību. Vācijā ir supermoderna datu aizsardzības sistēma, taču ASV spiegoja pat viņu iedzīvotājs. ASV ielauzās pat kanclers Merkeles mobilajā tālrunī pat Vācija, kas ir progresējusi ievērojami vairāk par mums un ir veikusi milzīgas investīcijas drošības tehnoloģijās, pat šī valsts nevarēja aizsargāt uh, savas valdības vadītājas telekomunikācijas. Tāpēc mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, mums ir jāapvieno spēki ar jums, jāizmanto arī jūsu pieredze šeit Eiropas parlamentā. Mums ir jāpanāk progress, respektējot arī atšķirības un mūsu attiecību tradicionālā vēsture. Paldies! Liels paldies jums, senator Rikārdo! Tas tiešām bija ļoti būtisks iedogījums un paldies jums abiem! Jūs uh, ļoti labi pārzināt savu savus jautājumus. Paldies par jūsu ieguldīto laiku. Mums vairs neviens nav, kas grib izteikties. Vai jums ir kāds papildi jautājums vai komentārs? Anna, jā, es gribēju pajautāt mūsu Brazīlijas senāta draugiem vienu lietu. Divpusējos noliegumos, kas Brazīlijai ir ar ASV, piemēram, par pasažieru datu reģistriem, jūsu noliegumu par šiem reģistriem vai par citiem nolīgumiem, runājot, piemēram, pret terorismu nolīgumos. Vai jūs domājat par uh, jūsu izmeklēšanas ietekmu uz šiem nolīgumiem? Eiropas parlamentā mēs patiesībā prasījām, lai tiktu pārtraukta uh, zināma nolīguma darbība, līdz mums būs skaidrība, skaidrs ietvars uh, attiecībā uz datu aizsardzību, kas atbilstu mūsu privātuma un pilsoņu pamatiesību aizsardzības standartiem. Tātad mēs a, prasījām apturēt šos a, nolīgumus. Vai jūs domājat arī par šādu praktisku rīcību attiecībā uz 12 nolīgumiem ar ASV? Paldies par šo jautājumu. Es tikai gribēju teikt, ka mēs a, patiesi analizējam un skatām šos nolīgumus nesam patiesībā vēl um, nonākuši pie lēmumu, ka vajadzētu prasīt šo līguma darbības pārtraukumu, bet mēs turpināsim situāciju vērtēt un vēl padziļinātāk uh, pirms šādus izteikumus paust. Kas attiec uz mūsu attiecībām ar um, ASV un uz uh, ekonomiskajām un tirzniecības attiecībām, uh, tas nekādi tās nav ietekmējis Un uh, prezidenti to arī skaidri teica. Parlamentam, protams, izpildu varu un parlaments veids pasākums, tātad ir izveidot šī izmeklēšanas komiteja, bet uh, tas tika skaidri teikts, ka tam nevajadzētu ietekmēt mūsu attiecības. Mēs vienkārši speram tos soļus, kas mūsuprāt ir nepieciešami. Mēs jums, protams, nesniedzām uh, informāciju par visiem soļiem, ko mēs speram, bet uh, Brazīlijas valdība uh, Uh, vietējā mērogā spēr ļoti būtisks soļus, lai uh, risināt šo situāciju. Mums bija federālās valdības atbalsts šai izmeklēšanas komitejai, un šī te konference nākamgad būs uh, ļoti svarīga, tā kas notiks aprīlī. Senators Feraso jau cikko teica, ka neskatoties uz to, ka amerikāņiem ir milzīga ekonomiskā, militārā un uh, tehnoloģiskā vāra tikai tāpēc, ka viņiem ir šī dominējošā pozīcija un šī vāra, tas nenozīmē, ka viņiem ir tiesības uh, iejaukties starptautiskajās komunikācijās. Un tas ir fakts, ka 2001. gadā internets uh, nebija tik būtisks, kā tas ir tagad. Un 2020. gadā tas būs vēl būtiskāks, uh, tehnoloģija ir uh, eh, plaši ienākusi mūsu ikdienas dzīvē, gan drošībā, gan dzīv, cilvēku ikdienas dzīvē, un tehnoloģija šobrīd ir izšķirīgi svarīga visiem. Veidojot mūsu likumdošanas ietvaru un domājot par starptautiskiem noliegumiem, mums ir jānodrošina, lai šie principi tik ievēroti. Mēs vēlamies nodrošināt, lai Brazīlijai uh, un Brazīlijas pilsoņiem būtu tādas pašas tiesības kā Amerikas pilsoņiem. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu būt eh, arī tādām pašām tiesībām, kā jums šādas nolīgums noslēdzot. Es gribētu šo to arī piebilst eh, noslēgumā. Kā jau es teicu, mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi ir apvienot mūsu eh, pūliņus, ja jūs un mēs teiksim, savu sakāmo kopā, tad tam būs lielāks svars. Tātad mēs uzskatām, ka mums ir skaidri jāpasaka, cik svarīgi ir sadarboties šajā jautājumā, iet pa vienu ceļu. Tas mums ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šis dialogs. Un šīs konsultāciju process notiek eh, arī par eh, Edvards Naudena politiskā patvēruma pieprasījumu. Mēs uzskatām, ka vajadzētu būt iespējamam uh, sniegt šo patvērumu, bet tas ir vienpusējs Brazīlijas lēmums. Tas nav nekādi saistīts ar tiesniecības vai ekonomiskajām uh, attiecībām. Tas ir vienkārši patvērumu pieprasījums. Jo īpaši tāpēc, ka mūsu uh, Tradīcijas Brazīlijā vienmēr ir bijušas tādas, ka mēs sniedzam patvērumu šādiem prasītājiem. Jūs uh, esat tuvāk Krievijai, tur, kur jūs esat. Man ir jautājums, uh, kā parlaments uh, par to domā, vai jūs varat uh, Eh, varbūt atvieglot šāda pieprasījuma pieņemšanu. Nesāksim runāt par Krieviju. Paldies par jūsu ieguldījumu. Un, ja es varētu sākt ar to, ko mēs, eh, tad nobeigt ar to, ko mēs sākām, par to, ka tiešām mūsu izmeklēšanas komitejas ir ļoti līdzīgas, ņemot vērā, kas ir noticis Brazīlijā. Tas tiešām mums ir bijis ļoti vērtīgi to uzzināt. Un, uh, runājot par ešalonu, jūs tiešām atklājāt, ka jūs uh, rūpīgi pētāt, ko mēs esam darījuši. Mēs noteikti uzturēsim uh, kontakts ar jums un uh, tiešām ir būtiski redzēt, kā jūs skatāt šo jautājumu, kā pilsoņi, kas nav ASV pilsoņi, ar kādu attieksmi viņi saskars. Paldies par laiku, ko veltījāt mums šo pēcpusdienu. Mēs to tiešām augstu novērtējam un uzturēsim kontaktus. Paldies par jūsu laiku, ko veltījāt mums. Eles não escutam mais. It was important uh, to answer. Bija taču būtiski atbildēt uz tiem kolēģu jautājumiem, kas tika uzdoti. Uh, par, uh, tātad, cik es zinu, cik Jā, nu. Jā, lūdzu. Cik es zinu, Eiropas Savienībā Snowdens par daudzām valstīm neprasīja patvērumu, par to tika runāts, bija tādas tā kā kustības virzības, uh, ja nebaldos Vācijā, kur bija cilvēki, kas teica, ka mums vajadzētu viņam piedāvāt patvērumu, bet nebija nekāda formāla patvērumu pieprasījuma, kas tiktu iesniegts kādā no ES valstīm. Amerikāņu kolēģi no kongresa šodien, tad, kad mēs runājām par to, vai Snowdenu varētu um, ieaicināt uh, ar videokonferences starpniecības sniegt liecību parlamentā, ja mēs minējām šo iespēju, uh, tad amerikāņi teica, ka ASV to uh, nevērtētu īpaši pozitīvi, jo viņiem Snowdens nav um, šīs te trauksmes cēlājs, viņš ir nodevējs. Mēs, protams, pieņemam zināšanai viņu reakciju, bet fakts jau ir, ka uh, parlaments ir jau izlēms, ka mēs vēlamies uh, ar viņu komunicēt ar videokonferences starpniecību un uzklausīt viņu liecību. Kolēģi, mums ir jābeidz darbs. Vēlreiz paldies par jūsu laiku un gribu pateikties eh, deputātiem par ierašanos eh, šādā pēcpusdienā, kas ir tik tuvu mm, Ziemassvētkiem, un paldies eh, tūkiem par pacietību, saka priekšsēdētājs. Paldies. Bronskungs, reglamenta jautājums, jā? Ja? Um, es saprotu, ka uzklausīšana turpināsies rīt no rīta bet lēmums par šo uzklausīšanu tika pieņems tikai pagājuši piekdien. Es par to uh, dzirdēju tikai vakar, un es jau biju nopircis biļetes uz mājām. Es uh, ceru, ka varēsiet pārciest to, ka nebūšu klāt, un tomēr, manuprāt, mums vajadzētu laicīgi um, informēt cilvēkus par šādām sanāksmēm. Negribu nevienu šeit apvainot. Nē, uh, Es cenšos pēc uh, iespējas caurskatāmāk rīkoties, lai pēc iespējas vairāk kolēģi varētu ierasties. Tā tas nav. Manuprāt, šeit ir uh, bijis uh, problemātiski laikā padarīt pieejams darba dokumentus, un ir vēl kaut kas, kas no vakardienas jau kavējās par to arī at esmu atbildīgs es, bet tas, man liekas, ir tas, kas te notiek. Uh, un rīt arī Grīnbola kungs būs. Vai par šo punktu varu pateikt, ka sekretariāts strādā ļoti smagi, lai sastādītu šo programmu, un, manuprāt, mums vajadzētu um, novērtēt, cik uh, īpaši ir šis darbs, ko viņi veica, un smags. Bet, protams, mēs vienmēr centīsimies jūs informēt pēc iespējas drīzāk par uh, sanāksmēm, kas notiks, bet es pieņemu zināšanai jūs teikto.